Bonjour à tous. Good morning. Esiet sveicināti visi. Labdien. Mēs eh, sākam mūsu šīs Lībe komitejas eh, rīta sēdi un sveiksim mūsu vidū Spānijas tieslietu ministru. Es un viņš mums izklāstīs Spānijas prezidentūras eh, darba kārtības prior, prioritātes tieslietu jomā, eh, kuras jūs varēsiet uzklausīt un apspriest. Un viss iesākumā es gribētu pieminēt vienu punktu, kur mēs apspriedām vakar koordinatoru sanāksme par eh, Eh, ka eh, Swift dosie izskatīšanu, lai paustu un izdarītu secinājumus attiecībā uz šo dosie. Un Swift sakarā es dodu vārdu Kingai Gons. Eh, paldies, tikai īsa piebilde. Mums vakar notika tāda gara diskusija. Uh, Eh, ar eh, SWIFT referentu, un eh, es ierosināju grupai uzlabojumus, un tika nolēmts izdzēst šo pieteikumu prasību SWIFT, jo mūsu prioritāte ir aizsardzība, un mēs labprāt atstātu to citu ziņā. Paldies! Thank you, Mrs. Gons. Paldies, Gons, kundze. Procedemos ahora entonces Paldies, Gantas kundze, un tagad mēs pārējām pie darba kārtības pirmā punkta šodien. Eh, tieslietu ministrā prioritāšu izklāsts, eh, Spānijas prezidentūras eh, prioritāšu izklāsts, un viņš izteiksies aptuveni 15 minūšu garumā. Pēc tam tieši tāpat kā vakar notiks pirmā viedokļu apmaiņa. Pirmkārt uzstāsies koordinatori no katras politiskās grupas mūsu komitejā, pēc tam būs atvērtā jautājuma kārta deputātiem, kuri vēlas ņemt vārdu un uzklausīt atbildi no ministra puses. Un tagad, ministra, jums tiek dots vārds. Priekšsēdētājs, dāmas un kungi, iesiet sveicināti visi. Uzstājos jūs priekšā, lai izklāstītu Spānijas prezidentūras eh, darbības līnijas eh, Eiropas Savienības padome tieslietu jomā. Un es to daru uzņemoties eh, un izjūtot, eh, apzinoties ilūziju, eh, realitāti, kāda ir šobrīd. šobrīd. Pirmkārt, es gribu arī pieminēt holokausta upurus un norādīt to, ka mēs šobrīd īstenojam prezidentūru mm, nopietnu pārmaiņu e, periodā un ir, izve, ir jauns darbības scenārijs, kurā mums ir jāstrādā meklējot kompromisus, jāstrādā mūsu līdzpilsoņu interesēs un meklējot ar, Eh, meklējot risinājums dažādām problēmām un vēlos eh, norādīt, ka Spānijas prezidentūra vienmēr būs atvērts saruna partneris. Mūsu prezidentūra, Spānijas prezidentūra saskana ar komisijas nomaiņu un jaunu sasaukumu Eiropas eh, parlamentā. Jaunas darba metodas, jauni laiki atšķirīgā institucionālā struktūrā, ko iezīmē ne tikai Lisabonas līguma stāšanās spēkā, bet arī mūsu pienākums e, strādāt pie e, piecgadīgās programmas 2010. 14. E, gadam tieslietu jomā, ko mēs pazīstam kā Stokholmas programmu. Un mēs esam ļoti rūpīgi gatavojuši šos darbus sadarbībā ar mūsu trio partneriem no Beļģijas un Ungārijas Mūsu darbā eh, apjoms ir, ir milzīgs, un eh, no mūsu darba būs eh, atkarīgs tas, kā mēs varēsim šīs procedūras īstenot. Vispirms mēs gribētu, lai jaunā komisija nekavējas prezent, prezentējot likumdošanas priekšlikumus, kuri palika neizskatīti iepriekšējo līgumu ietvaros un izzūdot eh, trešajam pīlāram. Mēs gribētu, lai visi nolīgumi un vienošanās, kas daļēji vai pilnībā bija panākti padome, eh, dotu mums iespēju īstenot un pabeigt jau iesākto darbu it īpaši tajās jomās, kas ir būtiskas mūsu komitejai un kur nepieciešams visplašākā eh, vienprātība. Es atcaucos uz tādiem jautājumiem kā tulkošana un mutiskā tulkošana nodrošinot garantijas vai reformas attiecībā uz visiem jautājumiem, kuros tiek skatīti cilvēku tirzniecības, seksuālie pārkāpumi mm, eh, pret nepilngadīgajiem un bērnu pornogrāfiju. Šajā, saka, eh, tajā, šajā pašā virzienā ir jāpiemina darbs, kas ir uzsākts no Eiropas Savienības puses ar citām valstīm, veidojot Eiropas PNR. Un šīs sistēmas izveidošana Eiropas Savienībā. Ja komisija prezentē šo iniciatīvu, pie kuras padomu jau ir intensīvi strādājusi, tad mēs apzināmies to uzdevumu, kāds mums priekšā ir, lai saskaņotu darbības un lai mēs varētu rast nepieciešamo līdzsvaru starp drošības prasībām un nepieciešamībām, kuras mēs uzskatām, ka pastāv bet var at, un var attaisnot līdzekļi, bet it īpaši tās prasības, kas attiec uz personas datu aizsardzību. Taisības, kas ir īpaši paustas Eiropas pamatiesību hartā, kas ir ar tādu pašu saistošu juridisku spēku kā primārās tiesības. Un tas viss kopā pieprasīs vairāk dialoga un intensīvāku darbu. Taču e, tas nekad nevarētu radīt problēmas. Tāpēc mums ir jāīsteno mūsu pienākums uzņemties visas šīs iniciatīvas. Un es gribētu atzīmēt e, E, nepieciešamību e, e, saskaņot un harmonizēt mūsu likumdošanas tieslietu un juridiskajā ziņā. Un pagājušā gada beigās padome varēja pieņemt ceļkarti, kuru mēs jau visi zinām, kas ir ārkārtīgi svarīgs solis, kuru uh, mums ir jāprot izmantot. Prezidentūru trio un Spānijas prezidentūra it īpaši ir interesēta, lai varētu virzīt tā materializēšanos pareizā ritmā, jo mēs uzskatām, ka tas dos mums iespēju stiprināt savstarpējo uzticēšanos starp tieslietu un policijas lēmēju iestādēm dalībvalstīs un tādējādi nodrošināt un panākt labāku un efektīvāku sadarbības instrumentu piemērošanu tieslietu jomā jomā jau to instrumentu, kuri pastāv eh, šajā jomā Eiropas Savienībā. Pirmais no pasākumiem, ko mēs paredzam attiecībā uz eh, tulkošanu un mutu, mutisko tulkošanu krimināla procesos, ir uzsākts eh, pēc dalību valstu iniciatīvas, kas par pamatu ņēma politisko nolīgumu, kurš tika pa, panākts oktobrī padomē. Un mēs kā prezidējošā valsts uzskatām, ka ir iespējams panākt e, vienošanos pirmajā lasīmā parlamentā par šo likumdošanas e, dokumentu, kas tādējādi izpaudīsies kā pirmais pieņemtais par, e, par sadarbību tieslietu iekšlietu jomā. Mēs esam pārliecināti, ka šīs direktīvas, eh, vienošanās par šo direktīvu būs vislabākais sākuma punkts, lai varētu uh, sekot nospraustai ceļu kārtēji. Un šajā sakarā Spānijas prezidentūru uzstās komisijas priekšā, lai direktīvas priekšlikums pār informāciju un uh, informēšanu par aitu, aizturētā tiesībām tiktu sagatavota šī pusgada laikā. Lisabonas līgums uh, stiprina Eh, eh, stiprina tiesības un politikas brīvību ties, eh, tiesiskuma tieslietu jomā. Un to liedo neformālā padome. Mēs spriežam par to, ka tas nedrīkst kļūt par paralīzi likumdošanas darbā, ne arī par iemeslu tam, lai tiktu dubultots tas darbs, ko jau ir veikušas citas institūcijas. Un Visbeidzot, tam ir praksē jāizpaužas kā eh, publiskajam paziņojumam par tiem eh, trūkumiem, eh, lai mēs neizvairīto, izvairītos no nevēlamiem, nevēlamam sakām un iedarbībām. Dāmas un kungi, viena no Spānijas identif, identitātes pazīmēm kopstās, kopš tās iestāšanās Eiropas Savienībā ir tās apņēmība veidot autentisku drošuma uh, brīvības un tiesiskuma telpu. Spānijas prezidentūra ir uzticīga šai pārliecībai un ir apņēmusies veicināt visas iniciatīvas, e, kas ir iespējams, lai sasniegtu šo mērķi, apzinoties ļoti daudzās e, potenciālitātes, ko piedāvā Lisabons līgums un Stokholmas programma. Un no šī viedokļa raugoties, un šajā virzienā raugoties, mūsu galvenās darba līnijas ir sekojošas. Pirmkārt, stiprināt pamattiesību aizsardzību un e, vairot tās iespējas, kāda, kurās Eiropas Savienības pilsoņi var īstenot savas tiesības, ņemot vērā nacionālās prakses. Otrkārt, uzlabot a, tieslietu administrāciju pakalpojums Eiropas līmenī. Treškārt, pilnveidot instrumentus, lai varētu efektīvi cīnīties pret noziedzību, terorismu un organizēto noziedzību, e, vienmēr nodrošinot e, pienācīgās juridiskās garantijas un visbeidzot virzīties uz priekšu tiesiskajā sadarbībā ar trešajām valstīm. Un mūsu aktivitātes konkrēti izpaudīsies sekojošajās jomās un uzdevumos. No vienas puses apstiprināt Eh, darbības plānu Stokholmas programmai, lai padarītu reālus eh, šos pasākumus. Mums maksimāli drīz ir jāizveido grafiks, uh, nosakot eh, datums likumdošanas eh, un nelikumdošanas eh, priekšlikumiem, kas ir paredzēti periodam no 2010. līdz 2014. gadam šajā programmā. Tāpēc mēs strādāsim balstoties uz komisijas projekta, ar kuras dienestiem mēs jau esam uzņēmuši jau sadarbojamies, un lai mēs varētu uzklausīt citu Eiropas Savienības dalībvalstu viedokļu nezaudējot eh, no redzes loka to, ka mums ir nepieciešams dokuments, kurā ir jānosprauž prasīgi tālajoši mērķi eh, tajā pašā laikā, lai šie mērķi būtu īstenojami norādītajos laika termiņos. Otrkārt, mēs pilnveidosim pamattiesību aizsardzību, eh, pievienojoties Eiropas Savienības pievienošanai Romas konvencijai, kā tas ir norādīts jaunā līguma punktā 6.2. Un mēs vēlamies eh, maksimāli drīz veikt šo eh, juridisko darbību, un mums jau ir saruna mandāts, kurš dos mums iespēju eh, pabeigt, eh, pabeigt attiecīgo vienošanos ar Eiropas padomi. Un šim nolūkam mēs esam paredzējuši noturēt uh, semināru 2. un 3. februārī piedaloties Eiropas Savienības pārstāvjiem un Eiropas padomes pārstāvjiem, kas dos mums iespēju noteikt skaidras pozīcijas tematā, kas ir ļoti sarežģīti, tīri tehniski, kā jau ļoti daudz temati. Tāpat arī veicināsim instrumentus, kuri palīdz paplašināt savstarpējīgās atzīšanas principus, uh, Eh, tiesiskās, eh, kriminālas eh, tiesiskās sadarbības jomā. Un viena no mūsu prezidentūras lielajām prioritātēm, atbilstoši Stokholmas programmai, ir koncentrēt uzmanību uz tiesisko un tieslietu sadarbību attiecībā uz noziedzības upuru aizsardzību. Šie upuri ļoti bieži tiek aizmirsti un ir nepieciešams stiprināt to aizsardz, viņu aizsardzību. Eiropā mēs tiesiski sadarbojamies eh, eh, eh, kriminālajā jomā ļoti bieži no pārkāpēja viedokļa, bet ir nepieciešams arī ņemt vērā upuru skatījumu šajā tiesiskajā sadarbībā. Un mēs tikko noturējām semināru par šo jautājumu Madridē, un mēs arī apspriedām padomē šo jautājumu Toledo. Tāpat arī mēs tādā veidā gribējām veicināt uh, kopīga instrumenta pieņemšanu, e, kas nosaka upuru statusu, juridisko režīmu un uzlabo kompensācijas me mehānismus, e, kādi pastāv jau līdz šim brīdim. Domājot par upuriem un ņemot vērā iniciatīvas iespēju, kāda tiek piešķirt valstīm, tad eh, mēs esam paredzējuši ar 11 citiem sabiedrotajiem nākt klajā ar priekšlikumu, kas attiecinātu uz visu Eiropas Savienības teritoriju, kurā būtu spēkā rezolūcijas pieņemtas upuru aizsardzībai. Jau ar Eiropas aizsardzības orderi mēs gribētu uh, Eh, piešķir drošību upuriem visā Eiropas telpā un it īpaši eh, skatīt eh, aizvien pieaugošās dzimumu vardarbības upuru prasības visā Eiropas Savienībā. Mums ir nepieciešama savstarpējā sadarbība, lai mēs varētu padarīt efektīvus tos pasākums, kas ir e, e, pieņemti par labu kādam upurim, kas jūtas apdraudēta. E, un lai, šīs, lai šis upuris varētu justies drošībā ne tikai. Un tāpēc es it īpaši šajā sakarā lūkšu komisijas atbalstu. Tāpat arī mēs vēlamies eh, aicināt piemērot savstarpējās eh, atzīšanas principu krimināla procesā ar Eiropas izmeklēšanas ordera ieviešanu, kas nomaina līdz šim esošos dokumentus. Un mēs gribam ambiciozāku līdzekli, lai varētu izvairīties to dubultās apsūdzēšanas eh, kas parāda kādus noraidījuma motīvus un kas nosaka saprātīgus laika termiņus pietiekami īsus e, šī dokumenta izpildēji. Tāpat arī mēs aicināsim e, uzsākt vienošanās modeli kopējām izmeklēšanas grupām, izmantojot e, praktiskās metodes, kādas mēs esam varējuši uzkrāt pēdējo gadu laikā. Vēl viena prioritāte, kuras gribētu pieminēt, ir informācijas tehnoloģiju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu tieslietu administrācijā. Spānijas prezidentūra cer, ka tā varēs uzsākt e, darbību Eiropas e, e tieslietu portālam, kas būs ļoti nozīmīgs rīks e, pilsoņu rīcībā un kas dos mums iespēju uzlabot uh, Eh, tieslietu sistēmā eh, strādājošo izglītošanu. Dāmas un kungi, Lisabonas līgums eh, mūsuprāt piedā, piešķir ļoti lielus potenciālu Eiropas prokuratūrai. Un nav vēl pabeigtas debatas par tā konkretizēšanos. Ir at, dažādi redzējumi attiecībā uz šīs prokuratūras at, attīstīšanu. Eh, Spānijas izpratnē Stokholmas programma iekļauj eh, skaidru atsauci eh, šai struktūrai, un mēs gribētu uzsākt pirmos, pirmās pārdomas par šo jauno institucionālo struktūru. Un visbeidzot, dāmas un kungi, drošības un tiesiskuma politikas ārējās dimensijas ir ārkārtīgi nozīmīgas un kļūšas vēl jo nozīmīgākas globalizētajā pasaulē. Eiropas Savienībā ir jāveicina tiesiskas valsts veidošana, e, veicinot cilvēktiesību aizsardzību, cīnītos pret korupciju, veicinot stabilitāti un drošību, un, lai gan arī varbūt tas nav tik saist, ļoti saistāms ar e, tieslietu sistēmu, uh, nodrošināt, nodrošināt eh, drošu darbību uz, uzņēmē darbībai. Spānijas prezidentūra veicinās eh, tiesisko sadarbību ar eh, trešajām valstīm, un to mēs darīsim saskaņā ar Eiropas ārējās rīcības darba kārtības programmu. Prioritāru uzmanību mēs pievērsīsim transatlantiskai darba kārtībai kurā tiesiskuma un drošības e, principi ir ar ļoti nozīmīgu vietu. Obamas administrācijas e, stāšanās darbā Baltajā namā bija kā pārliekuma punkts, kas mums ir jāprot izmantot, ņemot vērā to, ka šajā pusgadā Spānijā ir paredzētas ministru e, pad, tikšanās aprīlī tieslietu ministriem un samits maļā. Un mēs ņemsim vērā eh, Vašingtonā oktobrī eh, pieņemto eh, paziņojumu ar darba programmu tuvākajiem pieciem gadiem un arī savstarpējās juridiskās palīdzības un atpakaļ uzņemšanas nolīguma ratificēšanu starp Eiropas Savienību un Savienotajām valstīm. Eh, mandāts dotu iespēju uzsākt sarunas, lai skatītu to, kā mēs varam kopīgi veidot globālu nolīgumu par informāciju apmaiņu, eh, garantējot adekvātu personas datu aizsardzības līmeni, kā tas ir norādīts kartas 8. pantā. Mēs zinām, ka šis ir ļoti delikāts jautājums un sarežģīts tajā pašā laikā, taču mēs esam pārliecināti par to, ka ir piemēroti un veicami stiprināt drošības mehānismi, nepārkāpjot nevienu no pilsoņu eh, pamattiesībām. Un eh, šādu pārliecību eh, ir arī mūsu draugiem savienotajās valstīs, un man bija iespēja pār to pārliecināties tiekoties ar prokuroru Eriku Holderu un ar Džanetu Napolitano, kas ir iekšlietu drošības sekretāra Savienotajās valstīs, tiekoties ar viņiem Toledo. Tāpat arī mēs strādājam pie sarunām, eh, kas attiecas uz cīņu programmai pret terorismu finansējumu. Mēs apzināmies, eh, cik liels draudz ir terorisms, un mēs tā priekšā nedrīkstam parādīt nekādu svājumu brīžus, un tāpēc Eiropas parlamentam vajadzētu uh, uh, apstiprināt eh, nolīgumu tuvākajiem sešiem mēnešiem, lai mēs varētu sadarboties, meklējot eh, dažādas eh, darbības veidus šajā jomā. Kā prezidējušā valsts, mēs arī gaidām, ka parlaments izteiksies par PNR nolīgumiem ar Savienotajām valstīm un Austrāliju, kā arī ar pāriem starptautiskajiem nolīgumiem kas vēl aizvien mūsu jomā nav tikuši noslēgti stājoties spēkā Lisabonas līgumam. Šī pusgada laikā mēs esam paredzējuši arī noturēt ministru uh, sanāksmes eh, starp tieslietu iekšlietu ministriem ar Krieviju un Ukrainu, un mēs būsim labākajās pozīcijās veicināt tiesisko un krimināltiesisko sadarbību ar šīm valstīm. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, es vēlos beigt savu stāšanos, norādot, ka īsi izklāstīju jums Spānijas prezidentūras prioritātes. Ar Beļģiju un Ungāriju kopā mēs strādājam pie darbības plāna e, dziļu pārmaiņu periodā un kontekstā. Un mēs vēlamies e, stabi, e, stiprināt jauno procedūru un pasākumu spēkā stāšanos un kopā ar uh, savu darbības sākumu, sadarbojoties ar parlamentu un komisiju, esam pārliecināti, ka šis ir vislabākais veids, kā veidot Eiropu. Paldies! Gracias, senor ministro. Ja... Paldies, ministra kungs. Un tagad mēs sākam jautājumu atbilžu kārtu. Divas minūtes katram jautājumam, divas minūtes katrai atbildēji. starp eh, vispirms politisko grupu koordinatoriem, eh, kas ir pārstāvēts komitejā, un pēc tam būs eh, jautājuma atbilžu kārta, lai varētu izteikties vislielākais iespējamais deputātu skaits, kas ir vēlējušies izteikties. Vispirms no tautas partijas grupas izteiksies Saimons Būsutils. Yes, thank you, Mr. Chair. Jā, paldies priekšsēdētāji. Labrīt, ministra kungs, un paldies par eh, jūsu sniegto ieskatu. Jā, ministra kungs, eh, vakar mēs tikāmies šajā komitejā ar diviem jūsu kolēģiem un notika viedokļu apmaiņa ar viņiem. Laiku pa laikam aktualizējās SWIFT nolīguma jautājums vakar, un mums bija teikts, ka mums jāvēršas pie jums, un tāpēc mēs esam šeit šorīt un ceram, uh, ka ar jums notiks debata par šo jautājumu. Un es jau ķēros pie šīs tēmas, un es domāju, ka citi kolēģi arī labprāt sekos līdzi. Uh, ministra kungs, kā jūs droši vien jau zināt, nolīgums par uh, terorisma finansēšanas izsekošanas programmu tika mums iesniegts tikai šonadēļ, un tagad no mums tiek gaidīts, ka mēs lemsim par to. Eiropas parlaments nav apmierināts ar šādu attieksmi no padomas puses. Pirmkārt, padoma pieņēma lēmumu pašā Lisabonas eh, līguma stāšanās spēkā priekšvakarā, kas nebija gluži tā attieksme, kuru parlaments vēlētos, tad padomēji vajadzēja vairākas nedēļas, lai tā mums nodotu pašu nolīgumu, kas beidzot nonāca pie mums tikai šonadēļ, un tagad no mums tiek sagaidīts, ka mēs teiksim jā šim nolīgumam. Protams, attiecībā uz uh, kārtību mūs ļoti apbēdina tas, kā padome attiecas pret Eiropas parlamentu, vēl jau vairāk tagad, kad līgums ir stājies spēkā, bet pievērsīsimies būtībai, ministra kungs. Protams, ka mēs darīsim savu darbu. Mēs eh, ļoti rūpīgi analizēsim šo nolīgumu, konsultēsimies par to. Un mēs arī to pārbaudīsim un salīdzināsim ar parlamenta rezolūciju, kas tika pieņemta pērn septembrī. Tāpēc mans jautājums - kāda ir jūsu reakcija uz mūsu sūdzībām par to, kā padome ir attiekusies pret Eiropas parlamentu? Uh, Un kāda ir jūsu nostāja pret šo nolīgumu salīdzinājumā ar parlamenta pērn pieņemto rezolūciju? Paldies! Paldies! Ganca kundze! Köszönöm ah, szépen! Eh, uh, eh, Jā, atvainojiet, mēs vienojāmies, ka vispirms būs jautājumu un atbilžu pirmā kārta. Tagad ir kārta ministram atbildēt. Paldies. Gracias, prezidente. Paldies priekšsēdētājiem. Bustilkungs. E, man ir liels prieks e, atbildēt uz jūsu jautājumu ar manā rīcībā esošo informāciju. 30. novembrī, kad tika pieņemta šī, e, šis dokuments, padome tika noteikts galīgais datums, ņemot vērā uzņēmumu, kam ir savas datubāzes un kam ir jāpieņem pasākumi brīdī, kas saskan eh, ar Lisabonas līguma spēšā stā, stāšanos, taču paturot spēkā visu drošības garantiju un cerams, ka parlaments, kam pieder pēdējais vārds, pieņems lēmumu. Eh, tas ir galvenais ie, iemesls 30. novembrī beidzās saruna mandāts, un no juridiskā viedokļa bija lēmums jāpieņem no padomas puses. Ir pilnīgi skaidrs, ka visām procedūrām ir savi sarežģītās, tehniskās sarežģītās vietas stājoties spēkā, un ja kaut kas e, ne notika tā kā plānots, es e, gribu paust atvainošanos par to. Taču uh, Spānijas prezidentūra vēlas uh, pātrināt visus mehānismus, lai šī informācija būtu tieši sasniedzama parlamenta deputātiem, ieskaitot pat to, ka mēs esam panākuši neiespējamo, eh, noslēdzot eh, divpusēju līgumu starp Eiropas Savienību un Savienotajām valstīm. Un esam panākuši to, lai varētu tikt pārkvalificēta šī sadaļa, kas bija eh, attiecināma uz pagaidnolīgumu, neraugoties uz to, ka tā nepastāv. Un mums ir nākotnē jāveido specifiska norma, kura juridiskās eh, Eiropas eh, telpas ietvaros mums dod iespēju gūt pie šai informācijai. Paldies! Paldies jūs kārt, Gans kundze! Paldies! Arī es vēlētos pateikties eh, ministra kungam par uzstāšanos. Tieši tāpat arī es domāju, ka Spānijas eh, prezidentūra būs kā paraugs visā, kas attiecas uz trio funkcionēšanu, kuru sāka Eh, trio sāk darboties līdz ar Lisabonas līgumu. Un mums bija ļoti būtiski uzklausīt apņemšanos no ministra puses eh, pār šo jautājumu. SWIFT, protams, ir viens no vissvarīgākajām jautājumiem un ir skaidrs, ka pēdējo dienu laikā mēs esam to visbiežāk arī pieminējuši. Un es gribētu uzdot divus jautājumus. No vienas puses ministrs runāja par eh, nepilngadīgo tiesību aizstāvēšanu un Spānijas prezidentūras plāniem šajā jomā. Es gribētu, lai tiktu pieminētas detaļas, eh, ko tad ir konkrēti iecerējusi Spānijas prezidentūra darīt, lai sargātu nepilngadīgos eh, tajā jomā, kas attiecas uz cilvēku tirzniecību vai seksuālas izmantošanas novēršanu. Otrais ir horizontālā direktīva par TFTP pār terorismu finansēšanas izsekošanas programmu. Kā ir iecerējis prezidentūra veidot savu programmu? Paldies, ministri, jums atbildi. Paldies. Gonca kundze. Es eh, vēlreiz apstiprinu mūsu gribu institucionālai sadarbībai, kas būtu ļoti cieša gan kā prezidentūras trio, ar prezidentūras trio, gan ar Eiropas parlamentu. Un no nu, jūsu uzdotiem jautājumiem eh, ir abi ir ļoti nozīmīgs Spānijas prezidentūrai. Pirmkārt, cilvēku tirzniecības ziņā jau ir paveikts ļoti nozīmīgs darbs veidoju, veidojot tālajošas politikas un ambiciozas politikas, un mēs gaidām komisijas priekšlikumu, eh, kas netiks atlikt uz vēlāku laiku. Ir zināmas korekcijas eh, attiecībā uz nosakāmo sodu līmeni, lai represētu uh, Eh, lai īstenotu represijas pret noziegumu veicējiem, taču esam pārliecināti, ka vienošanās ir iespējama un ka ir kopīgie punkti un ka komisija neatliks uz vēlāku laiku šī jautājuma skatīšanu. Un tas pats attiecas uz otru tematu attiecībā uz eh, cīņu pret bērnu pornogrāfiju un eh, mūsuprāt, fundamentāls jautājums, e, kurš arī tiek skatīts komisijā, un mēs lūdzam komisiju to neatlikt uz vēlāku laiku, lai varētu pieņemt direktīvu ar šiem nosacījumiem. Nosacījumiem, kas vēl jau vairāk mūsuprāt ir ar jaunu perspektīvu, tāpēc, kā pirmo reizi e, tiek tiek eh, ne tikai eh, minēts ne tikai pārkāpējs, bet arī ir iestrādāta upura pozīcija. Un, manuprāt, tas ir ārkārtīgi būtiski tiesiskajā sadarbībā Eiropā. Paldies no Aldis grupas Intvelds kundze. Jā, paldies priekšsēdētājiem, paldies ministri par jūsu sniegto ievadu. Es labprāt atkārtotu Busutila kunga teikto un piebilstu, ka ka, ka, ka ne, nevien pret parlamentu padomu attiecas slikti, bet arī pret Eiropas iedzīvotājiem. Parlaments vienmēr ir bijis gatavs sadarboties un uzņemties atbildību, un tas, ka mēs šobrīd atrodamies tādā sarežģītā situācijā, ir padomas rīcības sekas. Un parlaments ir izvirzījis virkni nosacījumu balsojumam, kas pēc divām nedēļām notiks par SWIFT, jo īpaši uh, tam ir vajadzīga piekļuva visai nepieciešamajai informācijai, jo parlamentam ir jāveic savs izpētes darbs un jāsniedz pārskats, un tāpēc ir jāpiekļūst informācijai. Tāpēc te man ir jāteic, ka padoms juridiskā dienesta atzinums, kas ir pretēji kas ir pret nolīgumu, kas ir noslēgts. Šis atzinums ir ļoti būtisks mūsu lēmumiem, bet padomi ir liegusi mums piekļuvi šim dokumentam. Jūsu informācijai es esmu ierosinājusi šo lietu uh, kopientiesai, un es gribu teikt, ka padome nav, vien, nav, nav nevienprātīgi šo piekļuvi liegusi, jo dažas valstis to pat atbalstīja. Un Visu beidzot, es ļoti labprāt dzirdētu jūsu viedokli par sagatavošanos Eiropas Savienības eh, pievienošanās procesam cilvēktiesību konvencijai. Un es arī gribētu dzirdēt Spānijas prezidentūras viedokli par divām valstīm, kas nevien ir atteikušās ievies Strasbūras tiesas eh, spriedumus, bet arī apšauba šīs tiesas autoritāti jau no paša brīža, kad mēs eh, sākām mēģināt pievienoties cilvēktiesību konvencijai. Paldies! E, e, paldies! Intvelds kundze pār Swift jautājumu pilnīgi skaidri pastāv divas dimensijas. Ir viena dziļā materiālā div, dimensija par to, kā līdzsvarot drošību un datu aizsardzību. Tādā situācijā, kurā terorisms nav vairs hipotēze, bet gan realitāte mūsu valstīm, un pastāv šāda dimensija, kurā mums ir jānosaka, kā tad mēs šo jautājumu risināsim. Un padome ir rīkojusies no atbildības eh, pozīcijām, pieņemot lēmumus. Šeit ir runa par to, ka tiek pagarināts eh, pagaidolīgums, kurš jau eh, bija spēkā un kur sakarā eksperti uzskata, kas ir efektīvs cīņā pret terorismu. Šis uh, lēmums bija jāpieņem ierobežotā laikā, balstoties uz juridisko bāzi, kāda bija spēkā tajā brīdī. Un lēmums, kas tiek pieņemts, ir pagarināt uz deviņiem mēnešiem eh, darbību, lai Un ļoti, tas ir ļoti svarīgi, un šis bija ļoti svarīgs, eh, būtisks jautājums Eiropas pilsoņiem, kas attiec uz datu aizsardzību un arī uz drošību. Un šajā sakarā ar pētījumiem un debatēm, kas ir jāpieņem Eiropas parlamentā. Tas bija eh, iemesls pēc būtības sadarbība, kas ir spēkā konkrētā laikā kas tiek paturētas spēkā cīņā pret terorismu, kura ir jāturpina, lai nosūtītu vēstījumu, ka mēs e, atkāpjamies no cīņas pret e, e, terorismu, taču lēmums nekad nav pieņemts aiz parlamenta muguras. Tomēr mūsu rīcībā ir deviņi mēneši, kur laikā mēs visi kopīgi varam pārdomāt ne tikai par SWIFT jautājumu, jo vajadzētu iegūt arī vispārīgo mandātu no komisijas, lai varētu runāt par visu tieslietu tiesiskās informācijas apmaiņu ar savienotajām valstīm un veidot globālu redzējumu saistībā ar šo apņemšanos, kurai ir jābūt un šo kompromisu, kam ir jābūt starp datu aizsardzību un drošību. T un tas skaidro arī tāpēc, kāpēc komisija uh, uz savu atbildību uzņēmās šo lēmumu ņemot vērā, ka ar modeļu pārveidošanos varētu būt radušās grūtības darbībā. Tā bija nepieciešamība uzņemties atbildību pilsoņu priekšā apzinoties, ka ir pārejas periods, atvērts periods, un vien, kā vienmēr, kā jūs zināt, pēdējais vārds piekritīs parlamentam. Es uzdevu ļoti konkrētu jautājumu Vai mums būs piekļuve padomas juridiskā dienesta atzinumam? Jā vai nē? Tas ir ļoti vienkāršs jautājums. Existen, existen una serie de normas ir vairākas normas, kas regulē mm, piekļuvi padomes juridiskajiem dokumentiem. Manuprāt, visi, visi lēmumi, kas ir pieņemti, e, ir pieejami, un visi lēmumi tiek pieņemti piemērojot spēkā esošos līgumus. Un viss notiek e, balstoties uz spēkā esošajiem juridiskajiem pamatiem. Un tagad no zaļajiem Romēvas kungs. Paldies! Vispirms es gribētu uh, sveikt jūs eh, darbības sākumā. Manuprāt, darba kārtība ir ļoti, eh, ļoti gara. Pirmais mans jautājums par eh, to, ka ir aizvien atsevišķas valstis, kurās kurās ir grūtības ar Eiropas aizsardzības orderi. Otrkārt, es atvainojos, taču SWIFT vēl aizvien ir būtisks jautājums, kas ir neatrisināts, procedūras daļā mēs to esam apsprieduši, un es pievienojos kolēģu sūdzībām šajā sakarā. E, tālāk, jautājums pēc būtības. Un turpinot kolēģis Intveldes jautājumu, vai jūs esat vērsušies pie Eiropas Savienības tiesas, lai saņemtu atbildi par šī e, pasākuma Eh, saturu, jo ir ļoti daudz eh, atvērtu jautājumu. Tas ir lēmums, kas ietekmē eh, datu plūsmu no Eiropas Savienības uz Savienotajām valstīm, taču nav pretējas darbības no Savienotajām valstīm, un otrkārt ir jautājums par datu aizsardzību un par Eiropas likumu piemērošanu. Pirma, un jautājums ļoti konkrēts šajā sakarā būtu. Tālāk, Eh, Guantanamo aizturētās personas. Eh, Spānija un citas Eiropas valstis ir gatavas uzņemt šīs vairākas no šīm personām, tomēr pastāv eh, zināmas juridiskas grūtības, taču mēs neesam vairāk dzirdējuši šajā sakarā un esam parlamentā padziļināti apsprieduši šo jautājumu. Kā tas notiks un vai ir paredzēts uz, uzņemt vēl citas personas? Paldies, ministra kungs, lūdzu. Jā, Paldies par jautājumu. Attiecībā uz pirmo jautājumu Eiropas aizsardzības orders, eh, kā jau jūs sacījāt, ir eh, savstarpējas atzīšanas mehānisms. Problēmas rodas tāpēc, ka daudzi aizsardzības pasākumi, upura aizsardzības pasākumi, kas ir noteikti dalībvalstīs, mainās atkarībā no konkrētās juridiskās kārtības. Ir tādas valstis, eh, it īpaši Eh, eh, mājas vardarbības gadījumos, kuras, eh, kurās tās tiek skatītas civilā tiesiskā kārtībā, citur krimināla tiesiskā kārtībā, citur administratīvā kārtībā. Un mēs strādājam pie tā, lai mēs varētu šo daudzveidību harmonizēt, taču mēs uzskatām, ka savstarpējās atzīšanas formula dos iespēju virzīties ša, uz priekšu pa šo ceļu. Tās ir galvenās grūtības, ar kur, kurām mēs saskaramies šajā sakarā, taču jau ir atbalsts no 12 dalībvalstīm, un mēs ceram, ka varēsim izlēmīgi virzīties uz priekšu, veidojot šo ļoti noderīgo Eiropas pilsoņiem instrumentu, it īpaši ne tikai attiecībās terorismu, bet e, cīņu, cīņā pret vardarbību e, dzimumu starpā. Tālāk, runājot par e, SWIFT un e, vēršanos Eiropas Savienības tiesā gribu norādīt, ka analīzes un pārdomu periodam ir jāsākas šobrīd un e, parlamentā. Vienīgais, ko es varu sacīt, ka ir e, spēkā laikā ierobežots e, Eh, nolīgums, kurš tika pieņemts uz spēkā tajā brīdī esošās juridiskās bāzes un ar vienīgo mērķi, lai izvairītos no pārtraukuma šajos mūsu drošības mehānismos, un ir šobrīd nepieciešams skatīt, kādi ir juridisko ekspertu vērtējumi par sistēmas efektivitāti, par pasākumu proporcionalitāti, par kontrols mehānismiem, kas ir jāizveido, un, lai mums, un ka mūsu rīcībā ir deviņu mēnešu periods, lai mēs varētu pārdomāt un pieņemt lēmumu, kas būtu saprātīgs, izsvērts un analizējot no visām pusēm šo jautājumu, un lai šis lēmums būtu pareizs Eiropas pilsoņiem. Un visbeidzot, runājot par eh, Guantanamo ieslodzītajiem, ir jānorāda, ka papildus nolīgumiem starp eh, Eiropas valstīm lai uzņemtu kādas no šīm personām, jautājums vienmēr ir ticis skatīts uh, eh, iekšliet tieslietu ministru padome un arī eh, runā, runāts ir par to, kādus pasākumus šeit var eh, veikt Spānija. Paldies no Goja Veržā kundze. Je ne suis pas la coordinatrice, mais mon, mon, le coordinateur étant absent, c'est moi. Es pati neesmu koordinatori, tāpēc es te, tomēr koordinators nav klāt un es teikšos goja vārdā. Ministra kungs arī es gribētu atgriezties pie SWIFT nolīguma, jo atvainojiet, bet manuprāt, jūs tieši tāpat kā eh, Zviedrijas prezidentūra mums dod izvairīgas atbildes Jūs nevarat pateikt, ka tiesībām uz drošību ir jābūt primāram attiecībā pār datu aizsardzību. Nu jau vairāk nekā trīs mēnešus parlaments atkārto to pašu pieprasījumu. Un nu jau trīs mēnešus Zviedrijas prezidentūra, pēc tam Spānijas prezidentūra mums piemina problēmas ar kavēšanos, ar grafikiem. Uh, un tā tālāk. Nav ies, tas nav iespējams. Pagājušajā nedēļā Strasbūrā mums, no, mums pieminēja tulkojumu eh, problēmu. Divus mēnešus, lai pārtulkot vienu nolīgumu, par ko jūs ņirgājaties. Eh, tā ir pirmā pieredze stājoties spēkā Lisabonas līgumam, un nav iespējams, ka eh, pret parlamentu ir šāda izturēšanās. Tas ir nepieļaujami. Mēs visi esam pārliecināti, mēs visi esam dzirdējuši komisāri e, Redingu un Mal Malmstrēmu, e, kuri sacīja, ka nedrīkst būt e, šeit atšķirību, ka ir vienlaicīgi jāskata jautājums par drošību un cilvēktiesībām, bet nu jau divus mēnešus Eh, parlaments saka, jā, ļoti labi padomi un komisija nodarbojas ar drošības jautājumu, bet kas ir ar cilvēktiesībām? Jūs neņemt vērā parlamenta eh, prasības. Parlaments ir pieņēmis rezolūcijas, un šodien mēs konstatējam, ka neviens no parlamenta rezolūcijām iestrādātiem elementiem trīs mēnešu gaitā nav ticis ņemts vērā. Mēs esam vēl aizvien pie tā paša lēmuma. Jūs sakāt, e, grafiki un laiks, es savukārt gribu uzdot mazliet konkrētāku jautājumu, vai jūs varat sniegt precīzu juridisku atbildi, kas skaidro, kāpēc e, šis grafiks bija tāds, ka 30. novembrī e, padomē bija jāpieņem lēmums, kas nevarēja gaidīt 1. decembra. Ļoti interesanti tomēr. Eh, paldies, ministra. Paldies, Veržā kundze. Eh, pirmā interesētā persona datu aizsardzībā eh, saskaņā ar pamatiesību hartus 8. pantu ir šīs tieslietu ministrs, kas ir jūs priekšā. Bet lai aizstāvētu pamatiesības un tajā pašā laikā nepārkāptu un neievainotu Eiropas pilsoņu drošību. Mums ir jāstrādā un jāmeklē kopīgas alternatīvas. Un tieši e, šis ir tas periods, kas ir mūsu priekšā periods, lai ne tikai runātu par SWIFT, bet arī periods, lai runātu par e, datu aizsardzību un drošību vispārīgā izpratē un ar daudz plašāku perspektīvu. PNR, pasažieru datu reģistrs un visa datu apmaiņa Un šeit mums ir eh, jāpredstata divi jautājumi. No vienas puses eh, efektivitāte un pasākumu proporcionalitāte jo tie skar pamatstiesības, kas ir datu aizsardzība, tiesības uz eh, datu aizsardzību. Bet tajā pašā laikā ir ļoti svarīgi apzināties to, kā mēs varam paturēt spēkā kopējās drošības politikas ar uh, citām valstīm, šajā gadījumā ar Amerikas Savienotajām valstīm. Tāpēc ir jāņem vērā konkrētais konteksts, kādā mēs dzīvojam. Tie lēmumi, kas tika pieņemti, bija, lai varētu e, nonāk e, strādāt šajā kontekstā, jo mums ir kopīgi jāveido alternatīva. Un 30. novembrī pēc manas vislabākās zināšanas nebija nekādas alternatīvas lai mēs varētu koriģēt un sakārtot šīs lietas no vienas puses starp datu aizsardzību un brīvību un no mūsu drošību no otras puses. Pirmais ir fundamentāls, bet mēs e, nevaram tā vārdā atsacīties no drošības. Mūsu priekšā ir e, pagaidu nolīgums, provizors nolīgums, kas neievieš nekādas inovācijas, bet kas tikai laikā pagarina e, esošā nolīguma darbību un lai dar, varētu dot mums iespēju pārdomāt tās bažas, kas ir paudusi, kur, kuras ir paudusi šī pati komiteja un parlaments. Paldies, ministra! Es neredzu eh, kons Eiropas konservatoru eh, reformatoru pārstāvi un mēs tagad varam pāriet pie otrās jautājumu kārtas, kurās runātājus atkal lūkšu pieturēties pie eh, laika ierobežojumiem, lai mēs varētu uzklausīt visvairāk runātāju. Ir daudzi komitejas locekļi, kuri gribēja uzstāties. Es lūdzu uzdot jautājumu minūtes laikā. Un eh, atbildēs pēc tam, kad ir jautājumus uzklausījis. Dank. Paldies! Ministra kungs, jūs te izskatāt sarežģītu jautājumu attiecībā uz SWIFT. Man šķiet, ka tas, tam netiek pievērsta pienācīga uzmanība jau otro reizi. Jau tika runāts par problēmām, ar kurām parlaments saskarās. Rietumu pasaulē ir ļoti svarīgs šāds nolīgums, un tāpēc man rodas jautājums par to, kāpēc e, šī starpinstitūcija darbība ir tik diletantiskā līmenī. Un es arī e, vēlētos jautāt, mēs te strādājam pie tāda globāla nolīguma, un e, kāpēc tad ja šī līguma sat, satura, attiecībā šī līguma satura, mēs nevaram vienoties par tādām pamatlietām, standartiem un kultūras līmenī. Man rodas sajūta, ka iespējams šis globālais nolīgums ir tikai tādā idejas līmenī, un es labprāt vēlētos, lai jūs par to nedaudz vēl izteiktos. Romero kundze, uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. E, tik tiešām viens no kritiskākajiem tematiem e, ir bijis e, jautājums par parlamenta lomu. Mēs redzam, ka ir jauns etaps un ir stājies spēkā Lisabonas līgums. Un, un trešā, bijušā trešā pilāra ietvaros parlaments ir ar nozīmīgu lomu, un es tagad gribētu vispirms pateikties uh, par ambiciozo darba programmu tieslietu jomā un eh, par to, cik nozīmīgi ir atbloķēt ļoti daudzos tematus eh, tieslietu iekšlietu jomā, taču gribētu zināt, kādi instrumenti varētu būt mūsu rīcībā visā šajā politikā par datu aizsardzību, kādus instrumentus var īstenot, lai šis process, kurš ir iesācies slikti, turpinātos labi. Mrs. Lutford. Lutforda kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu pavaicāt vispirms, vai ministrs apskatīs Eiropas uh, apcietināšanas ordera darbību un par tā interpretāciju, bet es gribu vaicāt, vai šis te uh, E, orders dažās dalību valstīs tiek nepareizi izmantots. Bet tas, kas notiek tagad, paiet ļoti ilgs laiks cietumā, kur cilvēki netiek atbrīvoti, viņiem netiek noteikts tiesas datums. Par ASV viņu nodoms paturēt e, E, bez tiesas ieslodzījumā cilvēks, vai jūs teiktu, ka Eiropas Savienība e, pastāv uz principu vai nu izvirzīt apsūdzību, vai nu atbrīvot? Un transatlantijas šajā dialogā e, par Zapatero kungu sacīto par SWIFT līgumu, tur ir teikts, ka uh, šis te līgums tiks izbeigts, ja Eiropas parlaments to noraidīs. No otras puses, juridiski neiespējami apturēt eh, piemērošanu. Man liekas, ka šie divi paziņojumi ir pretēji. Paldies. Eh, daži citi arī paceļ rokas. Man jāpasaka tagad, ka eh, pašlaik runāt Teksts ir jau slēgts, Bonkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs runājat par fundamentālo tiesību stiprināšanu. Es gribu runāt par mm, pamatiesību hārtu un Eiropas padomas konvenciju. AFKO komitejā pirmdien radās šaubas par tā saucamo izstāšanās eh, kārtību Eh, konkrēti pēc Lisabonas līguma. Un vēl ir teikts, ka pēc Eiropas Savienības tā, ka tā kolektīvi paraks, pierakst, parakstījusies šo so, eh, e, konvenciju, un tagad dažas valstis grib izstāties no hartas, un tad Strasbūrs tiesā varētu piespiest mm, šo valsti atteikties no izstāšanās. Es ceru, ka nu, mans jautājums nav pārāk sarežģīts. Paldies! Thank you. Paldies! Kinga Galkundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu uzdot jautājumu par pamattiesībām. Man ir liels prieks, ka trio ir strādājis kopīgi, lai izstrādātu programmu, kuru Beļģijas, Spānijas, Ungārijas prezidentūras īstenos. Es e, ceru, ka pēc Lisabonas e, e, līguma stāšanās spēkā pirmajai prezidentūrai un pirmajam trio būs īpaša loma, lai varētu e, spērt soļus pamatiesību kartas īstenošanā aizsargāt ētniskās e, minoritātes, piemēram, un man ir konkrēts viens jautājums. Mēs zinām, ka drīzumā sāksies e, saskaņošanas sarunas ekspertu starpā par cilvēktiesību konvenciju. Kādi plāni ir prezidentūrai par mūsu pievienošanos pie šīs konvencijas? Paldies! Heda kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Ministrs pieskārās eh, cilvēku tirzniecībai un teica, ka vajadzētu būt eh, izmaiņām kriminālajās tiesībās. Bet šis te eh, mūsdienu verdzības formā ir vairāki noteikumi, bet ko prezidentūra grib uzsākt, kādas iespējas jūs redzat Eiropas Savienībai, lai uh, nepieļautu šādus noziegumus, vai prezidentūra ir gatava strādāt Eiropas e, e, dalību valstu labā, lai samazinātu pieprasījumu. Baro e, to piedāvāja savā ietver lēmumā pagājušā gadā, bet Zviedrijas prezidentūra nepanāca vienošanos padomē par to, vai Spānijas prezidentūra strādās šajā prevencijas jomā. Paldies! Paldies, Ablerta kungs. Uh, ein... Paldies. Man ir tikai viena piezīme par Swift, un tā ir saistīta ar jautājumu. Ja es pareizi sapratu, tad. Ja Swift dati kopš 1. janvāra 2010. gada ASV vairs nav nododami, uh, vai, vai mums nerodas tāds datu plūsmas pārāvums. Un es e, tad gribētu jautāt tā, vai, vai tiešām šo pārtraukumu nevarētu tālāk atlikt, līdz parlaments e, lemt par šo lietu. Jo Eiropā neviens neviens, neviens parlaments nav, nav, nav pamatojis šādu rīcību, un tas varētu būt bīstami no pamatiesību viedokļa. Vācijā eh, ik, ikvienai. Eh, Ikvienam lēmumam, kas skar pamatiesības, ir jābūt balstītam likumos. Paldies! Jakolino. Grazie, Presidente. Benvenuto intanto, signor Ministro. Paldies, priekšsēdētāji, un sveic jūs, ministra kungs. Es uzmanīgi klausījos tajā, ko jūs sacījāt, piemēram, par Eiropas portālu e-tieslietās. Es domāju, ka tas ir galvenais, e, tas, pie, kur mēs redzam, ka vajadzīga modernizācija. Jūs vēl runājāt par sadarbību ar trešajām valstīm. Es zinu, ka Eiropas darba kārtība spēr jaunu soli un būs konference manā pilsētā Agriģento. Varbūt vidusjūra ir tieši vis, centrā. Vai jūs uzskatāt, ka tas būtu tāds izšķirošs brīdis, lai izveidotu stratēģiju, kas ietver divpusējus līgumus ar trešām valstīm un tai pašā laikā uh, E, apskata šos, šo imigrantu prof, e, profilus, viņu tā kā potenciālas iespējas, arī sekas darba tirgu. Marsavīna kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pievērst ministru uzmanību lietai, kas man ir svarīga. Organizētā noziedzība, konkrēti mafijas vadīts noziedzība, tā ir mazliet atšķirīga no organizētās noziedzības, un vai Spānijas prezidentūra gatavojas nākt klajā ar regulām par ies, peļņu, kas ir konfiscēta no mafijas, jo Itālijā ir likums, ka šos līdzekļus var izmantot sociāliem līdzekļiem. Malstrēm kundze to neminēja, un es gribu zināt, vai Spānijas, kāds ir Spānijas prezidentūras viedoklis. Un cita lieta ir par lieciniekiem. Kā mēs aizsargāsim Eiropā lieciniekus? Es nerunāju par personīgo drošību, bet par, vairāk par viņu dzīves kvalitāti. Zibelkundze. Paldies, priekšsēdētāja ministra kungs. Pēdējo mēnešu laikā notiek debate par iedzīvotāju tiesību un drošības līdzsvaru, bet man šķiet, ka situācija ir atšķirīga. Vienmēr, kad mēs eh, kritiski raugāmies eh, uz eh, pilsoņu tiesībām un arī uz drošības pasākumiem, tostarp arī uz SWIFT, jo īpaši pēdējo gadu laikā ir dzirdami argumenti, ka ir dzirdami diezgan pretrunīgi argumenti. Jūs e, pats esat pāsinājis e, šo debati, norādot uz to, ka mūsu drošības e, politikā radīsies nedrošība, ja mēs neapstiprināsim SWIFT līgumu. Taču ir jāpadomā arī par SWIFT eh, efektivitāti. SWIFT jau praktiski tiek pielietots astoņus gadus, un eksperti ir apstiprinājuši, cik svarīgs ir šis eh, nolīgums. Un eh, uz kritiskiem jautājumiem jūs atbildējāt tā, ka ir jāveic novērtējums. Manuprāt, te ir pretruna, un to es īsti negribu atbalstīt, kad ir runa par, par šī nolīguma apstiprināšanu. Dijonga kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es varu atbalstīt visus komentārus, kas nāk no šīs puses par Swift. No jūsa puses, diemžēl, nav skaidru atbilžu. Es gribu tomēr kaut kādā veidā saņemt šīs atbildes, bet es gribu aicāt par kaut ko citu. Uh, sistēma, tieslietu sistēma Eiropā balstītu uz savstarpēju atzīšanu attiecībā uz spriedumiem, eh, par spriedumiem, par pierādījumiem. Es redzu, ka mēs ļoti maz ko darām, lai pētītu, kā šie eh, pierādījumi tiek savākti. Piemēram, Nīderlandē tas raisa daudzas diskusijas, juridiskas diskus, diskusijas. Vai jūs piekrītat man, man ka mums vajadzīga ne tikai uzraudzība par to, kā likums tiek veidots, kas padomē tiek apspriest, bet mums ir jārunā par to, kā tiek ievērotas cilvēktiesības un kā tas vispār tiek ņemts vērā arī cilvēktiesību uh, lietā. Rācija. Burgečo kungs. Paldies priekšsēdētāji. Sarkozī kungs nesen sacīja ka Francijas valdība ir skaidra nostāja par nelikumīgo imigrāciju. Vairākas Eiropas valstis, lai gan ne visas, ir uzskata, ka nelikumīgā imigrācija ir noziegums. Kādas ir Spānijas prezidentūras domas par šo jautājumu? Un es te domāju par nepieciešamību pēc Eiropas stratēģiju, lai tiktu galā ar uh, imigrāciju. Der, Un tagad, lai sniegtu atbildes uz šo otro jautājumu kārtu, es dodu vārdu tieslietu ministram. Muchas gracias. Paldies, eh, priekšsēdētājs. Paldies, dāmas un kungi. Es mēģināšu es sāgrupēt vairākus no jūsu jautājumiem, ja jūs neiebilstat. It īpaši eh, Eh, it īpaši tos, kas ir vairāk saistām kopā, bet kas ir tuvi pēc savas būtības. Pirmkārt, es eh, gribētu tādajādi atbildēt uz tiem, kas ir saistīti ar SWIFT jautājumu un sniegt maksimāli iespējamu skaidru atbildi. Padome nav lēmus pēc būtības par SWIFT, pilnīgi otrādi. Eh, par šo nolīgumu pēc būtības un pār jebkuru lēmumu šajā sakarā ar Eiropas pilsoņu brīvībām, par datu aizsardzību un par to pielāgošanu drošības politikai, un eh, ir, tas ir jautājums, par kuru eh, lemj, un nevar būt citādi, par kuru lemj Eiropas parlaments. Eh, bet padomei bija pārmaiņu pāreiz brīdis no viena līguma uz otra, un Šajā konkrētajā eh, SWIFT jautājumā eh, uzņēmums, kurš pārvalda SWIFT, eh, arī tika pakļauts restruktūrizēšanai un amerikāņu varas iestādes nevar iegūt šos darbus tiešā veidā, bet ar iepriekšēju atļauju notiecīgajiem Eiropas iestādēm. Tomēr nav nekādas lēmuma pēc pamata un nav nodoma nevienā brīdī. Vēlos to uzsvērt. Nevienā brīdī e, nesniegt informāciju vai izvairīties no lēmuma, kas ir jāpieņem, e, un no lēmuma, kuru pieņems šis parlaments. Taču ir divi jautājumi, e, ko, kas jāņem vērā juridiski. Pirmkārt, ka 30. novembrī izbeidzās juridiskā bāze, lai uzturēt spēkā šo sistēmu un ka ir runa tikai par nolīguma pagarināšanu, net, nepievienot jaunus elementus, un otrkārt saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, ko respektē Eiropa, nav iespējams atlikt uz vēlāku spiekā, spēkā stāšanos, jo tas būtu vienpusīgs lēmums. Tā ir vienīgā realitāte. Un Pilnīgi skaidri ir tās, kā parlaments lems par šo konkrēto jautājumu, kas ir viens no daudziem, un mani kā tieslietu ministru e, visvairāk interesējušo jautājumu par e, drošības aizsardzību un datu aizsardzību Eiropā vispār un saskaņā ar Eiropas pamatiesību hartas 8. pantu. Un mums ir laiks, lai to paveiktu, lai pārdomātu, lai saņemtu uh, Eh, informāciju, lai uzklausītu ekspertus un lai veidotu spēcīgu eh, alternatīvu, eh, kas būtu visaptvaroša un pilnīga. Un tas ir vienīgais nodoms, kāds bija aiz šīs institucionālās kustības. Ne graut esošo statusu, kāds bija tajā brīdī, un sagaidīt to, lai šis parlaments ir tas, kurš pieņem patosies, patiesos lēmumus par šo tēmatu, eh, par šiem jautājumiem, kas savā starpā ir cieši saistīti. Tālāk attiecībā uz. Eh, jā, šeit es gribu eh, piebilst, ka ir izveidojuši tas augstā līmeņa darba grupas starp Savienotajām valstīm un Eiropas Savienību, kurus rezultātus mēs varēsim e, uzzināt tieši tāpat kā ziņojumus, un mēs apzināmies leģitīmās un saprātīgās parlamenta bažas visā, kas ir saistīts ar Eiropas Savienības pilsoņu datu aizsardzību, bet arī mēs esam skatījuši un redzējuši to, ka ko mums saka eksperti, un šī ir tā vieta Eiropas, Eiropiešu e, pārstāvniecības e, parlaments, kurš var lemt par to, cik šie SWIFT pasākumi ir noderīgi cīņā pret terorismu. Tāpat tika uzdots man jautājums saistībā ar uh, Eiropas um, aizsardzības orderi un tā reālo darbību. E, tas ir nesen publicēts, nesen ir publicēts vērtējums uh, no komisijas puses attiecībā uz šī dokumenta funkcionēšana izvērtējums ir relatīvi apmierinošs. Protams, pastāv praksē pārspīlējumi un pārkāpumi un nesaprātīga šī jaunā instrumenta piemērošana. Un katrā konkrētā gadījumā tiek mēģināts tos e, elementus, kas ir nepareizi izmantoti ļoti spēcīgā instrumenta iekšēnē, šie instrumenti, kas kalpo Eiropas pilsoņu interesēm. Taču kopumā izvērtējums ir apmierinošs no visu dalību valstu puses. Ir atsevišķas galējības jāpilnveido, eh, padome to ir pieņēmusi zināšanai un strādā šajā virzienā. Un es izmantoju iespēju, lai eh, runātu Eh, pār tēmatu mazliet eh, izmainot šobrīd varbūt uzdot to jautājumu kārtību, taču es ceru uz komitejas locekļu sap sapratni, bet es eh, gribētu runāt par tiesiskas valsts garantiju Eiropas Savienības iekšēnē. Tā ir jābūt par prioritāti. Mums ir jāgarantē Eiropas pilsoņiem ne tikai mūsu likumdošanas uh, Eh, saskaņošana virzoties uz kopīgiem mērķiem, bet pirmkārt tas, lai šīs likumdošanas, pat ja tās nav eh, saskaņotas, eh, tiktu pakļautas tam, ko mēs uzskatām par tiesisku valstu un pamatprincipiem. Un tāpēc iepriekšējie vērtējumi ir uh, E, nozīmīgi instrumenti, kas, ka, e, kas mums dod iespēju apzināties esošo realitāti. Ne tikai e, kā, nu, Eh, normatīvs, bet eh, norma mūsu tieslietu sistēmu funkcionēšanā. Un šeit nav runa tikai par to, lai noskaidrotu, ko saka likumdošana Eiropā, bet par to, kā tiek piemērot šī likumdošana un ar kādiem rezultātiem. Tās ir vienas no bāžām, ko pauž eh, arī padomes locekļi un e, pie kā strādā arī e, Spānijas prezidentūra. Runājot par Eiropas pamatiesību hartu un Eiropas e, Savienības pievienošanos konvencijai, ir ļoti dažādas tehnikas, kā skatīt šo jautājumu, kur jāmeklē atbildes ne tikai, kā e, tiks veidotas e, dalībvalstu attiecības ar Eiropas Savienību, jāskatās, kādas formulas mēs izmantosim tīri no procesuāla viedokļa, tāpat ir jautājumi par to, kas ir, e, kas ir saistāms ar to, kas tad ir Eh, kas tad interpretē šīs pamatiesības pēdējā instancē, vai tas notiek Strasbūrā, Luksemburgā, vai šeit ir eh, sadarbība starp abām tiesām, un vesela rinda citu tīri tehniski raksturu jautājumu. Taču katrā ziņā es domāju, ka ir ļoti būtiski tas, lai Eiropa kā tāda pievienotos maksimāli drīz un Lisabonas līgumā noteiktajā izpratnē un termiņos šīm konvencijām ir pārējais klauzulas un, un pārējais punkti, kas ietekmē atsevišķas dalību valstis, taču esmu arī pārliecināts par to, ka ir konkrēti tehniski specifiski risinājumi, lai mēs varētu nonākt pie no līgumiem un risinājumiem šajā jomā. Tāpat arī tika pieminēts jautājums, Gāles kundze to pieminēja, par pievienošanos Romas konvencijai Mēs gribētu to panākt maksimāli drīz no komisijas saruna mandātu, lai varētu to padarīt par realit realitāti. Pievienošanos Romas konvencijai maksimāli drīz. Manuprāt, tas ir ļoti noderīgi Eiropai, bet it īpaši visiem Eiropas pilsoņiem. Tāpat arī e, tika pieminēta nepieciešamība izveidot e, antidiskriminācijas klauzulas ļoti konkrētos e, kontekstos Eh, kas attiecas uz eh, civilo likumdošanu. Mūsuprāt, tas ir viens no pamat elementiem eh, personu vienlīdzībai un līdztiesībai ir jāpārsniedz dažādas noteiktās institūcijas, kas attiec uz laulībām, mantojumiem, citām jomām, un šai līdztiesībai ir jābūt pilnīgi viennozīmīgi klātesošai visās jomās Eiropas Savienībā. E, tālāk nākamais jautājums - cilvēku e, cīņa pret cilvēku tirzniecību. Tā ir fundamentāla Spānijas prezidentūrai. Mēs aktīvi esam strādājuši pie šī do dokumenta Zviedrijas prezidentūras laikā, un mēs esam uh, lūguši vairāk kārt atbalstu no komisijas šajā sakarā, no parlamenta, un mūsuprāt, Eiropai ir jābūt vadošajās pozīcijās, visu organizāciju, visās organizācijās un institūcijās, cīņā pret cilvēku tirzniecību, eh, tā ir parādība, kas jāapkaro ir pilnībā. Tālāk daži jautājumi, kas attiecas pamatā uz imigrāciju. Par šo jautājumu es gribētu sacīt, ka tie ir temati, kuri e, padome tiek skatīti īpaši imigrācijas ministru starpā, lai gan pilnīgi skaidrs Spānija ir e, valsts tieši tāpat kā visā um, Dienvidu Eiropa, kas ir ļoti interesēta veicināt un um, sadarbību šai, starp Eiropas valstīm šajā ziņā. Pareiza robeža pārvaldība un e, jautājums par to, kā veidot pareizu Eiropas telpu, ir ārkārtīgi būtisks jautājums. Un jautājums e, arī ļoti nozīmīgs, ko mēs koordinējam no Spānijas prezidentūras puses, tāpat arī normatīvos instrumentus šajā sakarā kurus gatavojams nosūtīt e, parlamentam ļoti interesants bija pārdomas par vidus jūras telpu un par to, e, kāda varētu veidoties sadarbība ar e, e, valstīm vidus jūras dienvidu krastā, ar Ziemeļa Āfrikas valstīm, ne tikai e, runājot par sadarbību juridiskā, tieslietu, tiesiskā ziņā, bet sabiedrība visplašākajā jomā. Tālāk organizētā e, noziedzība un cīņa pret to ir viens no citiem tematiem. Tad, kad mēs runājam par terorismu, mēs gandrīz vai e, koncentrējamies uz vienu no uh, parādībām, kas arī ir viens no organizētas noziedzības veidiem, kas darbojas pasaules mērogā ar ļoti eh, spēcīgiem instrumentiem un galvenās bažas, kas mm, eh, tika eh, paustas, ir liecinieka aizsardzība, ļoti nozīmīga Spānijā šobrīd, cīņā pret organizēto noziedzību Šajā sakarā jāpiemina cīņa arī pret narkotiku kontrabandu. Un no šīs perspektīvas raugoties, eh, upuru aizsardzības orders arī paredz iekļaut liecinieku aizsardzību. Eh, tomēr tika uzskatīts pēc tam, kad mēs apspriedāmies ar vairākām dalībvalstīm un skatījām šo jautājumu padomē, ka bija pirmkārt jātīsta šis instruments uh, upura aizsardzībai, pirmkārt, lai varētu veicināt to, lai komisija maksimāli drīz sāktu strādāt uh, pie upura uh, tiesība aizsardzības Eiropas Savienībā un nenodalītu to no otra instrumenta, kas šobrīd ir uz padomes sarunu galda. Un tālāk runāt par, runājot par uh, Eh, man tas eh, atsavināšanu un konfiskāciju, eh, kuru sakarā mums būs jādomā par spēcīgāku instrumentu un agresīvāku Eiropas Savienībā. Es nezinu, vai vēl kāds jautājums man ir um, palicis, šķiet, ka nē, es atvainojos jau iepriekš, ja neesmu atbildējis uz kādu jautājumu, nesmu gatavs to izdarīt, bet katrā ziņā es gribētu pateikties tagad jums visiem, gribētu pateikties arī par pausto kritiku. Parlaments ir, lai darītu zināmas jautājumus, eh, Taču gribu arī uzstāt un pasvītrot to, ka šajā prezidentūrā, kas ir eh, kas vēlas sadarboties ar parlamentu un risināt visus jautājumus ar parlamentu, ir vienmēr atbalstā, atbalsta uzskatu, ka pēdējais vārds brīvību eh, ziņā piekrīt eh, cilvēku eh, Libē komiteju un parlamentam un grib pateikties par uzmanību. Turpin priekšsēdētājs, paldies par šo ļoti interesanto uzstāšanos un komitejas vārdā gribu pateikties visiem, kuri ņēma vārdu un gribu novēlēt tieslietu ministram veiksmi un apņēmību un panākumus savu darbu īstenošanā. Mūsu darba kārtībā vēl ir palikuši ļoti svarīgi eh, punkti mēs uzklausīsim Žilu Dekeršovu eh, viedokļu apmaiņā par drošības jautājumu un Eiropas datu aizsardzību. Un taču pirms mēs turpinām sēdi, mēs aplaudēsim ministram un atvadīsimies no viņa.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 Jā, kā sacījām, mēs tūlīt sāksim, pareizāk sakot, turpināsim. Turpināsim darba kārtību. Un pirms mēs ķeramies klāt nākamajām punktām, es gribu tikai pateikt eh, politisko grupu koordinātoru atbalsts koordinātoru sanāksmē Eh, tas tika izteikts vakar šajā pašā telpā, vakar vakarā. Un mēs eh, nozīmējām šādus referentus. Henis Plašarda kundze atbildēs par būs eh, referente par Swift lietu, Intvelta kundze runās par PNR, par ASV un Austrāliju. Un Romero Lopesa kundze atbildēs par Eiropas aizsardzības orderi. Neviens neiebilst, tātad tas ir izlemts. Mēs ķeramies klāt 11. punktām par Eiropas aizsardzības uh, orderu Bosutilkungs. Pirms mēs ejam tālāk, jāatļauj priekšsēdētāju procedūras jautājums par SWIFT. Es gribu saprast, vai mūsu komiteja ir lūgusi juridisku padomu no juridiskajiem dienestiem par līguma eh, tekstu, saturu. Uh, Varbūt eh, referente pati varētu komentēt par to. Bet šonadēļ es apjautājos, vai mēs esam prasījuši skaidru viedokli par šī nolīguma būtību, un es gribētu zināt, vai kaut kas ir darīts, vai šī komiteja tiks vadīta kaut kādā ziņā ekspertu, no ekspertu puses. Uh, lai mums būtu visaptvaroša pozīcija pēc kāda laika. Jā, mēs, eh, tas vēl nav izdarīts, bet mēs to darīsim. Mēs rakstīsim juridiskajam dienestam, eh, lūdzot steidzamu atzinumu, un vēl mēs rakstīsim mm, DPS, lai saņemtu viņu eh, atvi, viedokli Mm, varbūt piekdien mēs varētu to izdarīt. Jā, es saprotu. Tātad tas tiks izdarīts vissteidzamākajā kārtībā. Mēs tā arī darīsim. Tātad, kā es sacīju, mēs e, skatām 11. darba kārtības punktu. Darbais uh, Eiropas aizsardzības orders, pa, kas runā par uh, liecinieku aizsardzību Viņiem ir tiesības uz eh, zaudējumu atlīdzināšanu un vainīgās personas sodīšanu, un vēl viņiem ir eh, arī tiesības tātad Eiropas aizsardzības um, orders. Es tikai pastāstu. Um, mēs tikai paziņojam to, ka mēs iekļaujam šo punktu darba kārtībā šajā rītā. Tā kā es teicu, ka 12 dalību valstis ir iesniegušas iniciatīvu direktīvai par Eiropas aizsardzības orderi. Mērķis bija aktivizēt mehānismus, lai nepieļautu atkārtotas atkārtotus un varbūt nopietnākus noziegumus, ko izdara tas pats noziedznieks pret to pašu liecinieku. Statistika rāda, ka tas notiek bieži, jo īpaši dzimumu noziegumos, cilvēku tirzniecībā vai arī nepilngadīgo seksuālā izmantošanā eh, liecinieku aizsardzībai jābūt spēkā visur Eiropas Savienībā, lai nāktu, lai pastāstītu par šo iniciatīvu, es došu vārdu, varbūt maksimums uz piecām minūtēm, Juanam Jose Molino Kobos, kas pārstāv Spānijas prezidentūru, un um, pēc tam mēs uzklausīsim Leventa Altena kungu, kurš pārstāv kas pastāstīs par Eiropas komisijas pozīciju par šo iniciatīvu. Paldies, priekšsēdētāji, esiet sveicināti, dāmas un kungi. Lūdzu mikrofonu. Sí, eh, gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji, un esiet sveicināti, dāmas un kungi. Es gribētu ļoti īsi jums prezentēt Eiropas eh, aizsardzības orderi. Tā ir iniciatīva, eh, ko pieņem 12 dalībvalstis. Bet, lai gan tā būtu 12 dalībvalstu iniciatīva, eh, šis jautājums tika apspriests komisijā, apspriests komisijā izrunāts un, lemīgā kārtā, komisija mums deva savu atbalstu jau no paša sākuma, lai varētu šo jautājumu risināt. Un šajā sakarā komisija ļoti aktīvi ir strādājusi un atbalstījusi šo darbu, un es gribētu par to komisijai pateikties. Es ceru, ka mēs varēsim virzīties uz priekšu ar ar jaunā tikko ieceltā F referenta palīdzību strādājot pie šī jautājuma. Kāpēc šī iniciatīva no Spānijas puse? E, ļoti vienkāršu iemeslu pēc. Mēs redzam, ka Eiropas likumdošanā ir tukšums, vakums, e, jo e, likuma pārkāpējs, kad maina dzīvesvietu, pārceļas uz citu dalību valstī, var uh, vest, se, pārņemt sev līdzi to spriedumu, kas tika pieņemts eh, sākuma valstī. Un eh, šis dokuments ir pieņemts saistībā ar iepriekšējiem 2008. gadā pieņemtajiem notikumiem. Taču, ja Upuris savukārt dodas ārpus dalībvalsts, kur tika pieņems drošības pasākums, tad aizsardzības pasākums apstājas uz robežas. Upurs var doties prom, bet aizsardzības pasākums ne, tas apstājas tajā dalībvalstī, kur tas ticis ir noteikts un pieņemts. Un mēs uzskatām, ka šī situācija ir nepieņemama Eiropas Savienībā. Un uh, Brīvas pārvietošanās tiesības, kas ir vienas no četrām Eiropas Savienības pamattiesībām, lai šīs varētu e, īst, e, tiesības īstenot, e, mums ir nepieciešams domāt par upura aizsardzību. Un, diemžēl, dzīvumu līdztiesības jomā mūsu rīcībā nav skaidru statistiku. Daudz dalībvalstis eh, eh, pat neveic šādas statistikas. Un eh, tajās, kurās ir īstenota statistika, mēs nevaram daktu salīdzināt, jo nav izmantoti tie paši kritērijas runājot par dzīmumu Uh, līdztiesību. Un mums būtu nepieciešams vienādot un saskaņot šī statistika šajā jomā, un lai mūsu rīcībā būtu uh, ticami dati, uz kuriem mēs varam paļauties, šobrīd tāda nav. Mēs mēģinam uzkrāt datus no dalībvalstīm, apvienotos. Mums ir pagaidām atbilde, atbildējušas 18, uh, un tikai no 13 mēs varējām šos datus izmantot. Un mēs esam veikuši ietekmes izpēti, un 2008. gadā tika piešķirti 73 tūkstoši eh, aizsardzības pasākumu 13 dalībvalstīs. Un pārceļot šos datus, un tos ekstrapolējot, mums ir 118 tūkstoši aizsardzības pasākumu, kas ir pieņemti Eiropas Savienībā. Eh, tas ir ļoti ievērojams skaits, tie visi attiec uz aizsardzības pasākumiem. Taču, ja mēs skatām citus eh, Eh, citus datus citās organizācijās, piemēram, sievietes pret vardarbību, Vivin, eh, Egenstvēlēts, tad izskatās, ka šie skaitļi ir daudz lielāki. Eh, ja jūs apmeklēsiet Vaif tīmekļa vietni, tad 2008. gadā vardarbība pret sievietēm bija, ka vairāk nekā 348 tūkstoši gadījumu dzimumu līdz vardarbības gadījumu tikai 15 dalību valstīs, eh, no kurām eh, šī tīmekļa vietne uzkrāja statistikas. Un, ja tikai 1% no eh, šo pārkāpumu upuriem pārceļas uz citurieni, tad mēs uzskatām, ka jau ir pamats piemērot šādu pasākumu, un tāpēc mēs esam pārliecināti, ka ar Eiropas parlamenta atbalstu, ar visu dalību valstu pabalstu mēs varēsim uh, meklēt tehniskus risinājumus, kas dos mums iespēju eh, paplašināt aizsardzību šajā jomā. Es gribu norādīt, ka eh, šis pasākums attiecas uz visu, ne tikai uz dzimumu eh, vardarbības, bet uz visu pārkāpumu upuriem. Un pie šī jautājuma mums ir jāstrādā. Paldies! Eiropas komisijas pārstāvis Sauka kungs, viena minūte. Ja? Mēs gribētu zināt jūsu viedokli par šo iniciatīvu. Muchas gracias, señor presidente. Um, I'll switch to English from now on. <laughs> es turpināšu angliski. Paldies, ka devāt man vārdu priekšsēdētāji. Es varu izteikties ļoti īsi Komisija pilnībā atbalsta Spānijas prezidentūras priekšlikumu. Mērķi ir tātad aizsargāt uh, upurus un laika grafiks uh, ļaus mums pēc iespējas ātrāk gūt rezultāts varbūt šogad. Tātad šī ir viena no Eiropas komisijas pri prioritātēm, jo labi laiku mums ir divi uh, um, likumdošanas akti um, no 2001. gada un direktīvu par kompensāciju upuriem 2004. gadā un pagājuši gadu uh, komisija ir uh, izvērtējusi un šī izvērtējuma norāda, ka mums jādara vairāk prioritāri. Uh, par upuru aizsardzību, tas tiek, e, Redinkundze jums to jau personīgi apliecināja nesenajā uzklausīšanā janvārī, un viņa atkārtoja, ka šī te upura aizsardzība ir viena no prioritātēm komisijai, un mēs e, labprāt sadarbosimies ar Spānijas prezidentu šajā jautājumā. Komisija pašlaik gatavo pētījumu kas inf, inf, papildinās mūsu ietekmes novērtējumu, lai varētu izveidot jaunu paketi, kas būs uh, visaptveroši likumdošanas aktu, kas ietver sevi mm, šos te pārskatījumus un praktiskus pasākumus, un nākamgad sākumā tas varētu arī notikt. Un es tātad atkārtoju, ka mēs labprāt sadarbosimies ar prezidentūru. Paldies! E, daži ir pieteikušies runāt, bet mēs negribam uzsākt debates. Es domāju, ka drīz šis debats notiks, un es ierosinu e, ķerties klāt nākamajam punktam, kā referente, kas atbild, atbildīgā persona e, Romero Lopesa kundze ir tātad nākamajā Lībe komiteja sanāksmē mēs varēsim uzklausīt referenta priekšlikumus, nu, mēs varēsim runāt konkrētāk. Un tad arī varēsim uzsākt sārunas par šo tēmu, kas, protams, ir ārkārtīgi interesanta un ir uh, prior prioritāšu augšgalā Spānijas prezidentūrai. Un tagad devītais darba kārtības punkts antiterorismu politikas, tātad e, ķermeņa skeneri un Detroitas reis, ārkārtīgi interesants e, jautājums mums visiem. Vispirms uzklausīsim Eiropas pretterori, pretterorisma ko, koordinātoru Žilu Dekerkovu un pēc tam no EDPS pārstāvi Giovanni Butarelli, uh, un tad būs iespēja uzsākt diskusijas, izteikt jautājumus, un to varēs darīt eh, deputāti šajā komitejā. Žildike, kā lūdzu. Lielas paldies priekšēdētāji. Es ķeršos pie lietas, un es zinu, ka jūs gribat iziet cauri darba kārtībai. Es vispirms gribu pateikt, ka eh, Detroitas incidents ir ārkārtīgi interesants vairākās, vairākās ziņās. Vispirms tas apstiprina to, ko civil, to, ka civila aviācija ir galvenais mērķis teroristiem. Tāpat kā citi transporta līdzekļi. Otra lieta, tas uzsver to, ka, ka līdzās tām, ka ir svarīgi gati, gat, savākt datus un dalīties ar tiem, mums vajag uzlabot mūsu spēju integrēt, pat pārstrādāt, jeb sagramāt, sagramot šos te datus, kas nāk no dažādiem avotiem - izlūkošanas dati, vīzu informācija, policijas dati, dati no tiesām, e, atvērt tad dati no privātā sektora, šorīt daudz ko dzirdēju par PNR un Swiftu. Un, kad jūs lasāt šo te ziņojumu no ASV Džona Benona par to, kas tur notika slikti Detroitas šai sazvērstībā, tad tur galvenokārt bija tas, ka šos te punktus nespēja savienot. Uh, Un treškārt, un tas ir interesants un satraucošs tāds e, jaunums, tātad reģionālo Alkaida filiāļu mērķis šajā gadījumā Arābu pusselā, bet tas ir arī uztrauc Eiropu, e, Magribā Alkaida. Viņu mērķis ir uzbrukt ārpus reģiona, kurā viņi līdz šim ir darbojušies. Un tas ir kaut kas jauns, jo, ja mēs paskatāmies uz somāliešu mēģinājumu nogalināt eh, karikatūristu Dānijā, tad eh, Detroitas incidents eh, mums ir tas īpaši jāapskata. Un papildus tātad šīs te clean skins izmantošana Viņam eh, šim pārkāp, pārkāpējiem bija daudzkārtais iebraukšanas vīza ASV, un tad jūs redzēsiet ziņojumā, ko es jums nosūtīju, četrus vai piecos iepriekšējos ziņojumos arī, ka arvien vairāk mums ir dziļāk jāskatās šī radikalizācijas. Mudalab, eh, mudalabs ir eh, bagāts labi izglītots, viņam ir universitātes grāts uh, eh, iegūts Lielbritānijā, un viņš kļuva par radikāli, eh, viņu apstrādāja vairākās vietās pasaulē, un tas mums arī jāapskata. Interesanti atzīmēt, un to leidā pagājušā nedēļā mēs arī runājam, uh, mēs atzīmējam, ka arvien vairāk pieaug eh, interesi no amerikāņu puses par šo radikalizāciju. Arvien vairāk somāliešu, ASV pilsoņu, kas pievienojas eh, cīņām Somālijā. Un tas ir kaut kas tāds, kur mēs varam eh, vairāk sadarboties. Uh, Un piet, piektkārt jūs atrodat to arī manā ziņojumā, mums ir jāmobilizējas arvien vairāk, piemēram, tādas valstis kā Jemena, arī subsahāras reģiona valstis, kuras varētu sniegt, ja mēs neesam stingri apņēmušies, tātad eh, mums vajadzētu izvērst cīņu šajos reģionos šajā kontekstā tika pieņemts lēmums Toledo pagājušajā nedēļā. Un es domāju, ka mēs atbildam tur uz lielāku, lielākiem izaicinājumiem aviācijas drošību pirmkārt. Domāju, ka visi piekrīt, ka, ka mums ne tikai vajag tehnoloģijas uh, lidostās, bet arī daudz līmeņu aizsardzību, kas runā par eh, pasažieru datu vākšanu, piemēram, bet izlūkošanas dati, policijas dati, piemēram, par eh, nozaktām pasēm, vīzu informāciju, tātad kuram ir piešķirta, kuram atteikta vīza un iebraukšana, izbraukšana, datu savākšana un datu um, kopīgu izmantošanu. Un es atkārtoju, pat ja mans um, ziņojums uh, it kā ir apmierinošs, mums ar amerikāņiem ir jāpanāk tāds uh, saraksts jāsagatavo, mm, ja mums kā priekšnoteikums jau noslēdz juridiski saistošs noteikums, kas noteiktu datu aizsardzības režīmu. Augsta līmeņa grupas eh, uzdevums par datu aizsardzību un datu izmantošanu sasniedz tādu vienprātības līmeni, ka mēs jau esam nonākoši līdz, mēs esam arī uzdurušies uz grūtībām, uh, bet mums būs tas jāapspriež tik līdz komisijai tiks piešķirts mandāts datu savākšana un droši ceļošanas dokumenti. Es pievienoju šeit augsta līmeņa integritāte identitātes pārvaldībā, bet ja mēs ja daudzas valstis ir ietekmētas no korupcijas puses, tad iespējams, ka izveidojot biometriskos datus, tad, e, tad jāuzlabo arī identitātes pārvaldība. Un es vēl zinu, ka daudz tiek e, parlamentā runāts par šo jautājumu, e, par um, atklāšanas tehnoloģijām. Mums jāveic izpēta drošībā. Jūs zināt, ka mums ir 1,4 miljonu eiro e, šajā te pētījumā ieguldīti pāri par 200 miljoniem eiro tiek ieguldīti arī šajā izpētē, tātad ķermeņa skeneriem, piemēram, runājot. Un tad ir mums pēc iespējas ātrāk vajag, jo dalībvalstīs testēs šīs iekārtas, un jūs varat prasīt, vai vajadzētu saskaņot vai tuvināt ES uh, rīcību. Komisijas ziņojums par trījiem ekspertiem, kur mēs gribētu, lai jūs savā rezolū, rezolūcijā uzstātu uz to, vai šī te jaunā bod, uh, ķermeņu skeneru paudze uh, vai tā at, e, ievēro privātumu, un vai tā neietekmē veselību, un vai tas patiešām ir efektīvi līdzekļi, vai mm, tie, teiksim, var atklāt šīs te nedrošās vielas. Datu integrācija, tas nozīmē, tas ir tas, uz ko es uzstāju. Mēs novērtējām 27. dalību valstīs šo te kārtību, kā tiek notiek cīņa pret terorismu, un mēs skatījāmies, vai mums vai katrā valstī izveidot centru. Līdz šim tikai 15 mm, dalību valstīs ir tāds centrs, kur tātad tiek savākta eh, informācija no policijas un citām vietām, un Tas nav viegli padarāms, taču tas ir ārkārtīgi būtiski. Spānijas prezidentūra pagājuši nedēļu Madridē sasauc sanāksmi par ši, ar šīm 15 valstīm ar centriem, kur tika runāts par tīklu, kā mm, varētu tādi kanādieši, austrālieši un ASV pārstāvi arī piedalījās. Mums ir kopā jāstrādā, jāmācās, un mums ir eksperti jāgatavo. Radikalizācija. Es par to negribu daudz runāt, bet eh, tas ir, tā ir viena no lielākajām bažām. Mums jādara vairāk. Ja jūs lasāt manu jaunāko ziņojumu no novembra, decembra, tad jūs redzat, ka, mm, ka es pašlaik nodarbojos Tātad pēdējos gados pieaug Eiropiešu un Amerikāņu skaits, kas pamet savu valsti un mm, brauc uz tādiem kārstajiem punktiem Afganistānu, Pakistānu, Jemenu, Malī, lai apmeklētu apmācības nometnes mums kopā ar amerikāņiem jau īpaši ir jāpadziļina, jāpadziļina e, zināšanas par to, kādi ir šie ceļi e, un kādi šie iespējamie džihādisti tiek gatavoti. Es esmu sācis pirms pusotra gada kopā ar komisiju mobilizējam dalībvalstu un komisijas naudu, lai izveidotu, lai palielinātu spēju e, tām valstīm, kurām ir problēmas, nevis tikai tāda mm, mm, kontrols, bet lai varētu nepieļaut eh, radikalizāciju. Ja mēs runājam par Jemenu, tad, protams, mums vajag palielināt viņu spēju cīnīties pret terorismu. Tātad starp aģentūru sadarbība, policijas apmācība, izlūkošanas dienestu apmācība, bet mums ir jāstrādā arī pie prevencijas. Tā ir valsti, kur, valsts, kurā ir, kur ir liels demografiskais izaugums un tur ir tūkstošiem e, bezdarbnieku, bezdarbnieku jauniešu, kuri iespējams, ka kļūs par radikāļiem. Uh, tad, eh, lai pārāk neizplūst garās runās, es nobeigumā gribētu teikt, ka mēs, mēs kā koordinātori, mēs vēlamies mm, ieraudzīt komisijas pētījumu par ķermeņa skeneriem, lai padome un komisija var pieņemt mm, nostāju pēc diskusijām šajā parlamentā, un mēs Mēs gribam no komisijas Lisabonas garā sagatavot PNR, eh, nostāju par PNR. Pagājušajā nedēļā Toledo ministri eh, ļoti atbalstīja to, ka jāturpina diskusijas par to. Un es teiktu, mums pēc iespējas ātrāk jāsāk sārunas ar amerikāņiem par datu aizsardzību, tas, ko es jau teicu. Vēl mums ir jāstrādā ar eh, amerikāņiem par pārbraukšanām, par ceļojumiem, par datiem, par radikalizāciju un mums jāpalīdz trešajām valstīm, jo īpaši aviācijas drošībā. Paldies priekšsēdētāji. Thank you. We have taken note of a uh, number. Paldies. Uh, ir pieteikušies virkne runātāju. Es ierosinu sadalīt šo debati par notikumiem pretterorismu stratēģijas jomā datu aizsardzības iestādes kontekstā tā. Vispirms eh, tiks uzdot jautājumi Kerkova kungam, tiksim galā ar šo debašu sesiju, pēc tam būs vārds Butarelī kungam un Fola kungam no ģenerāla direktorātam. Ir virkne runātāji pieteikušies, tāpēc es ierosinu tagad slēgt sarakstu, lai mēs varētu uzklausīt viņus visus. Katram runātājam tiks dota viena minūte, un es jūs lūdzu šo laika ierobežojumu arī ierobežot. Atvainojiet priekšsēdētāji, saka Alvaro kungs. Ir ir, ir nepietiekami. Pretterorismu stratēģijas koordinators eh, ļauj mums izteikties, un mums jātiek galā vienas minūtes laikā. Manuprāt, tas ir pārāk īsts laiks. Jāsaka priekšsēdētājs, bet šis nav pēdējais darba kārtības punkts, un mums vēl jāuzklausa Butarelli kungs un Fola kungs. Un, ja mēs dosim katram divas minūtes, tad būs eh, debata ilgs vairāk nekā stundu. Uh, Ja jums, eh, ja jūs tas apmierina, labi, es varu piešķirt katram divas minūtes. Manuprāt, tādā gadījumā debatas ilgums kļūs nepārvaldāms, bet mans uzdevums ir eh, pieturēties pie kārtības, lai mēs varētu uzdot iespējami vairāk jautājumu. Tāpēc ķersimies pie lietas. Uzklausīsim busu tilkungu. Jā, Busutilkungs saka, procedurāls jautājums. Vai nevajadzētu uzklausīt eh, komisijas pārstāvi Buterelī kungu, lai redzētu, vai eh, viņu izteikumi kaut kādā veidā nepārklāsies? Tad eh, komitejas locekļiem būs labāks pārskats par to, kas, kas tad pārstāvjiem ir sakāms, un arī viņi varēs efektīvāk atbildēt uz mūsu komentāriem. Jā, varbūt tas pat būtu saprātīgi. Uh, varbūt vajadzētu nodalīt jautājumus, un tad mēs uzklausīsim Butarelī kungu un Folu kungu. Man šķiet, ka viņa šeit nemaz vēl nav, tāpēc, manuprāt, tomēr vajadzētu vispirms uh, sākt ar jautājumu kārtu. Un, ja jūs tam piekrītat, tad Busutil kungs kārta jūsu jautājumam. Jā, es vēlējos izteikties par ķermeņa skeneriem. Šķiet, ka par to cilvēku uzdod jautājumus, un viņiem ir vajadzīgas atbildes, un jautājumi ir ļoti pamatoti. Šķiet, ka te nav runa par piekrišanu, tāpēc, ka mēs gribam iestāties par drošību, vai norādī, noraidīšanu, tāpēc, ka mēs gribam iestāties par konfidencialitāti. Nē, jautājums ir sarežģītāks, un tāpēc mums tas ir jāizskata dziļāk. Ķermeņa skēneri acīm redzami ir diezgan tādi intruzīvi instrumenti, un uh, konfidencialitātes un privātuma jautājumi šeit ir aktuāli. Es saprotu, ka komisija izstrādā virkni ziņojumu, un es labprāt vēlētos, lai komisijas pārstāvis detalizētāk izteiktos par to, kā tad viņi pēta šo lietu, uh, Mēs vēlētos noskaidrot, cik lielā mērā ķermeņa skeneri būs efektīvi drošības rezultātu panākšanā, cik ļoti efektīvi tie būs lidost darbā, vai lidostā būs jāierodas eh, trīs stundas pirms izlidošanas, ja tiks izmantot šie skeneri. Uh, un cik ļoti tie ietekmēs pasažieru veselības stāvokli un arī lidostu darbinieku veselības stāvokli. Un, protams, jārunā arī par privātumu jautājumiem. Un konkrētāk, vai iespējamie Detroitas reisa teroristi nevarētu iekāpt lidmašīnā, ja tiktu izmantots ķermeņa skeneris? Mēs esam sastapušies ar dažādām šī jautājuma interpretācijām, bet šim jautājumam ir vajadzīga tieša atbilde. Mums ir jābūt atvērtiem, varbūt nesāksim ar secinājumiem par ķermeņa skeneriem, nesāksim ar jā vai nē, bet eh, mēģināsim rast atbildi uz daudziem uzdotajiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Saka priekšsēdētājs. At Mums ir ļoti jāuzmanās ar laika ierobežojumu ievērošanu. Vakar pašā sanāksmes sākumā es jau paziņoju, ka šo pēcpusdienu tiksies transporta komiteja. Būs komisijas prezentācija par ķermeņa skeneriem, un visi Liba locekļi ir laipni lūgti piedalīties šajā sanāksmē Manuprāt, tā sāksies piecos pēcpusdienā, bet tagad turpināsim. Herstrāsa kungs, paldies priekšsēdētāji, izteikšos īsi. Uh, jā, pārstāvim ir taisnība. Detroitas gadījums bija interesants, un tas bija interesants tāpēc, ka tas skaidri parāda, ka mums ir pietiekami daudz datu, bet drošības dienestiem neizdevās šos datus atbilstoši analizēt un izvērtēt. Kļūda nebija tajā, ka mums bija nepietiekami datu, bet gan tajā, ka šie dati, šos datus nevarēja izvērtēt. Un kāda tagad ir komisijas atbilde un padom, padomas atbilde Toledo? Mums vajag vairāk datu. Es lūdzu jūs saprast ka šī loģika man nav pieņemama. Es vēlētos uzsvērt abu komisāru uzklausīšanas laikā teikto, proti komisārs Redingas un Malmstroms teikto. Mums ir vajadzīga situācijas uzlabošanās attiecībā uz nolīgumu. Redingas kundze to gribēja teikt par SWIFT, un Malmstrēms kundze arī teica, ka mums ir jāizvērtē tas, kas mums šobrīd jau ir apkopots. Un Tikai pēc tam ir jānosaka, kas mums vēl papildus ir vajadzīgs. Un vēl viena papildu piezīme. Mums ir jārūpējas par to, lai beidzot tās ierīces, kuras mums jau sen vajadzēja, proti SIS un citas, lai tās darbotos pienācīgi, un tad mēs varēsim domāt jau par citām lietām. Paldies, Kirkopa kungs, divas minūtes. Priekšsēdētāja kungs. Es arī vēlējos izteikties par šo ķermeņa skeneru jautājumu. Tā nav transporta komiteja, šī ir lība, bet tomēr man šķiet, ka mums šeit ir zinām kompetence. Apvienotajā karalistē es biju atbildīgais par šiem jautājumiem zināmā mērā. Un pirms daudziem gadiem mēs jau izskatījām šīs problēmas. Protams, tehnoloģija ir progresējusi, taču ne tik dramatiski. Terorisms arī ir progresējis. Un nav iespējams pareģot, kā rīkosies teroristi. Teroristu pieeja ir neparedzama, un uh, bieži vien mūsu izpildu aģentūrām un citiem ir jāparedz šī gaita. Jāņem vērā arī cilvēktiesības, kā tad mēs risinām šos jautājumus. Teroristi mērtiecīgi izvairīsies no mūsu izvēlētajām pieejām manuprāt, ir praktiskas dabas problēmas, kas mani dara bažīgu. Es mēģināšu ierasties transporta komitejā, bet viņu pieeja ir viņu ziņā. Man bāžas sagādā izmaksas. Mums ir ļoti jāuzmanīgi apsver politiskās, jāapsver politiskās iniciatīvas, kurām ir ļoti maz sakara ar faktiskiem pretterorismu jautājumiem mums ir jāvirzās uz priekšu tikai tad, ja mēs visi kopīgi virzāmies uz priekšu. Nav jēgas ieviest iekārtas tikai vienā lidostā, jāievieš visās. Te nedrīkst būt nodalījuma brīvprātīgi vai obligāti kategorijās. Un kā ir ar datiem? Kā, kā šie dati, kurus izmantos aprīkojums, tiks iznīcināti? Te, te ir vesela plaša diskusija par privātu personu informācijas glabāšanu, un te ir runa par konfidencialitāti, par uh, privātās dzīves aizsardzību. Mēs nedrīkstam uzlikt papildus slogu komerciālajai sfērai aviācijai, kad valdības rīkojas bez kādiem zinātniskiem apstiprinājumiem. Paldies, saka priekšsādātājs. Ķermeņa skeneri ir jautājums, kas aktualizējas atkal un atkal un par to mēs vēl runāsim, būtu relī kungs arī labprāt eh, saņemtu, būtu relī kungs, es labprāt saņemtu skaidrojumu par šo konkrēto jautājumu. Paldies priekšsēdētājs, saka Butarelli kungs. Ņemot vērā laika ierobežojumus, es teikšu, ka EDPS mēs ar kolēģi izstrādājam dokumentu, kas būs paredzēts eh, apspriešanai. Mēs eh, šodien pēcpusdienā ievietosim šo dokumentu sav, mūsu tīmekļa vietnē. Jūs tur atradīsiet jaunus elementus mūsu oficiālajā nostājā, kas joprojām ir spēkā pēc konsultāciju pieprasījumu no komisijas puses pērn. Un šajā nostājā jūs atradīsiet arī papildu elementus, lai izpētītu, kā konfidencialitātes pieeja darbosies eh, ķermeņa skeneru lietā. Un ņemot vērā datu, pers datu aizsardzības perspektīvu, ir jāizskata tas, eh, jāizskata dažādi darbības veidi šo skeneru pielietojumā. Ja mēs runājam par eh, kaut kādām nākamās paudzes iekārtām vai instrumentiem, ir jārunā arī par nākotnes perspektīvām tehnoloģiju straujā attīstībā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs Plešertas kundze. Jā, paldies priekšsēdētājs, vēlētos atgriezties pie ķermeņa skeneru jautājumu. Es piedalīšos debatē transporta komitejā, taču skaidrības labad šī debata nav jauna. Um, šis jautājums par uh, skeneru straujo ieviešanu pērn parlamentā bija milzīga debata par to, bet neviens īsti nebija pret, bet bija runa, ka Eiropas Savienībai ir jāpievēršas arī datu aizsardzības garantijām. Uh, Notika konsultācijas ar komisiju, un konsultācija kārta noslēdzās 2009. Eh, gada februārī. Es tiešām nezinu, kas notiek ar šo konsultāciju iznākumiem, vai jūs gaidāt kādu papildu informāciju. Un eh, ķermeņa skeneru ieviešanas grafiks šobrīd sākas jauna debate. Šis grafiks nav īsti veiksmīgs skeneri tiek pasniegti kā atbilde, kā pretterorismu pasākumi, bet man šķiet, ka šeit ir problēma ar eh, negadījumu pārvaldību. Jūs jau teicāt, ka ASV drošības dienesti pieļāva pamatīgas kļūdas, viņi neizmantoja viņu rīcībā esošo informāciju, to pienācīgi neapstrādāja. Komisijai ir, komisijas rīcībā ir bijis gads, lai eh, pārskatītu 2009. gada konsultāciju rezultātus Mēs kā parlamenta locekļi neesam pret ķermeņa skeneriem, bet mēs gribam, lai tiktu izpildīti visi nosacījumi, un tagad mēs pēkšņi atsākam visu debati pamatojoties uz kaut ko, kā nemaz nav, proti apgalvojumu, ka skeneri apturēs visus teroristus. Mēs runātājs. Viena minūte. Lambrinīdes kungs, Savā prezentācijā jūs minējāt, ka 200 miljoni eiro 2010. gadā tiks izmantot drošības izpētēji. Kas lems, kur nonāks šie līdzekļi? Kas lems, kādu drošības pasākumu jāfinansē? Vai konfidencialitāte ir eh, pamatprasība, lai piešķirtu finansējumu? Ļaujiet man norādīt, ka tā kā pie Swift strādāja arī daži libe locekļi. Tikšanās vienmēr notika tad, kad parlaments bija Strasbūrā, un eh, šie parlamentu locekļi nevarēja piedalīties. Tas ir ļoti svarīgi. Otrakārt, jūs minējāt par to, cik svarīgi ir apvienot, apmainīties ar eh, informāciju par terorismiem ar apvienotajām valstīm. Tas ir ļoti pamatots arguments, bet vai nav tā, ka uh, divpusējie eh, vīzu atteikšanās līgumi, kurus ASV paraksta ar citām valstīm, vai te nav vajadzīga kāda savstarpējība no ASV, lai notiktu divpusēja apmaiņa? Paldies, Hankis Skundze! Euh, euh, man ir ļoti euh, īsi trīs jautājumi. Pavisam nesen mēs saskārāmies ar savādu gadījumu, kas varētu aizskart un izmainīt mūsu priekšstatu par drošību. Es te domāju šeit tikai par Detroitu, mēs jau par to esam runājuši, bet it īpaši to gadījumu, kad bumba tika ievietota Slovākijas pilsoņā ceļasomā, un pēc tam vēl viens gadījums Minhenē, kad tika atrastas bumbas pēdas uz kādu ceļotāju datūru, kas pēc tam, un šis ceļotājs vēlāk kaut kur pazuda. Mums nav skaidrs, pirmkārt, kurš šī tik ievietojas bumbu. Uh, ceļu somā, un kurš bija šis cilvēks, kurš pazuda pēc, pēc incidenta ar bumbu spēdu atrašanu, es domāju, ka e, mums, e, mums ir jābūt nobažījušiemies par šiem gadījumiem, kuriem mēs skaidrojam. Un mans otrais jautājums, Karšovkungs, ko jūs domājat par, ko jūs varat e, sacīt par terorisma draudu, uh, E, līmeni un pasākumiem dažādās Eiropas valstīs un daļās. Es uzdodu šo jautājumu tāpēc, ka dažkārt mēs lasām ļoti muļķīgus rakstus, manuprāt, ļoti muļķīgus rakstus, kas konstatē, ka daudzās Eiropas valstīs terorisma draudu nepastāv. Es tam netisu, bet tādus rakstus mēs tomēr varam lasīt. Un mans trešais jautājums ir, kādas ir attiecības starp starp terorismu un organizēto noziedzību. Es apzinos, ka šis ir ļoti plašs jautājums, bet varbūt jūs varētu minēt svarīgākos jautājumus e, un saistījumu punktus starp šīm divām parādībām. Paldies, paldies, Alvaro kungs. Much, cheer. paldies priekšsēdētāji. Īsumā par ķermeņa skeneriem, jo mēs pavisam noteikti par to vēl runāsim. Mēs politiķi it kā diktējam noteikumus, ko mēs sagaidām no tehnoloģijām, bet mēs nesakojam līdz tehnoloģiju faktiskajai attīstībai. Piemēram, ASV uh, šie, šie, šiem skeneriem tiek izmantotas USB savienojuma līgstas, uh, tiek izmantots Windows XP, un, un, un tie ir jautājumi, kas varbūt delikāti no drošības viedokļa. I, ir skeneri, tiek ražoti skeneri, kas uh, mēra siltuma viļņus no ķermeņa, Tos izstar, tie izstaros cauri audumiem, bet neizstaros cauri keramikas priekšmetiem un citiem. Šie jautājumi ir jārisina nekavējoties. Ir jāuzmanās, jo rodas iespējas, ka tehnoloģijas ir kļuvušas par jauno reliģiju pret terorismu iniciatīvās, bet tas tā nav. Un vēl runājot par pretterorismu stratēģiju, kopš 2001. gada 11. septembra notikumiem, mēs mēģinām uh, salikt kopbildi, un mēs to mēģinām darīt jau desmit gadus, kaut kas ir nepareizi. Un jo īpaši datu apkopošana un uh, datu dalīšanās ar datiem ir tikušas uzskatītas par atbildēm. Reizēm Manuprāt, mums vajadzētu padomāt par to, kādai būtu jāizskatās stratēģijai, un nevis atkal un atkal un atkal runāt par vieniem un tiem pašiem jautājumiem. Datu apkopošana, dalīšanās ar datiem tika uzskatīts par tādām kā burvju nūjiņām. Komunikācija, manuprāt, ir būtiska. Savstarpējīgums ir būtisks. Ja mēs sniedzam informāciju par teroristiem, mums vajadzētu tādu arī saņemt. Sadarbība ir ļoti būtiska, un ja stratēģijas pamatā būtu sadarbība, es būtu daudz priecīgāks nekā ieraugot stratēģiju, kuras pamatā ir datu apkopošanas sistēma uzlabošana, tehnoloģija darbība un uh, sašķelta likumdošana, kas principā risina vienas un tās pašas lietas. Paldies, uh, Romero kundze! E, Paldies, priekšsēdētāji, debatēs par datu izmantošanu ir visvarīgākā, kas, ko mēs e, uz, uzklausam šodien. Es e, gribētu norādīt par Detroitas gadījumā sistēmiskā plaisa, kas uh, E, kas bija vērojama un nespēja izsekot sistēmas datiem un pieturieties pie tiem mērķiem, mērķiem kam šāda datu uzklāšanas, uzklāšana ir nepieciešama. Mūsuprāt, ir ļoti nozīmīgi. Un ja būtu centrs informācijas koncentrēšanai par terorismu organizēto noziedzību, mans jautājums ir šis e, apvienošanas centrs, vai tas uzkrās arī finanšu informāciju, kas protams, ar garantijām, kas eh, nāk no atvērtajiem juridiskiem procesiem, un šī informācija ir ārkārtīgi būtiska tematā, kur mēs apspriežam saistībā ar SWIFT. Bet finanšu informācija ir ļoti būtiska, vai tā arī ietilps šajā apkopošanas centrā, un vai šajā centrā būs kāda Eh, kāda lielāka uzmanība mm, tām valstīm, kas ir būtiskākas, kurās ir Alkaidas eh, iespējami perēkļi, teiksim, vidusjūras dienvidos Marokā, kas varētu būt kā eh, varētu sadarboties vai citās valstīs, kas arī varētu būt sava veida informācijas it kā sniedzējs un tajā pašā laikā cieši iet, eh, eh, sadarboties ar kādu no organizācijām. Paldies, Sorjantīni kundze. Dank u, voorzitter. Ook ik wil het hebben over de bodyscan. Ik ben... Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlētos izteikties par ķermeņa skeneru jautājumu. Pirms divām nedēļām es piedalījos, es, es biju Hipholā, paraudzījos, kas tur notiek. Un pēc divu gadu ilga izstrādes posma ķermeņa skeneri varbūt pietiekams pasākums. Taču jautājums paliek par to, vai šādi pasākumi patiešām ir noderīgi, vai tā nav tāda mm, atkāpšanās no efektīvas cīņas, ko mēs iesāksim ar teroristiem, kas ir norijuši sprādzienu bīstams vielas ķermeņa skeneris ir tehniska iekārta, vai mēs varam nopirkt drošību ar tehnoloģijām? Tas nevienmēr var būt tā. Ministrs jau norādīja, ka šie skeneri ir jāievieš visos lidojumos, tostarp arī iekšē Eiropas lidojumos. Manuprāt, tas var novest pie šo instrumentu vispārreiz izplatības, bet jautājums ir par to, vai šāda stratēģija darbosies. Vai ir citas iekārtas, kas arī var būt efektīvas, un vai mums nevajadzētu apsvērt iespējamo apdraudējumu veselībai, ko var radīt šo iekārtu izmantošana? Protams, mēs neatrisināsim problēmu tikai ar ķermeņa skeneriem, taču jautājums ir, vai tie būs efektīvi. Kerhova kungs eh, runāja par eh, plašāku pievēršanos profilaksē, un es tam piekrītu. Jūs runājāt par to, ka profilakse, profilakse nedrīkst mest vienā katlā ar labu sociālo kohēziju. Tika norādīts arī, ka mums vajadzētu izmantot valsts attīstības palīdzību, lai cīnītos ar terorismu. Un es eh, labprāt eh, redzētu pieturēšanos pie stratēģijas. Kāpēc jūs vēlaties atvērt šo Pandoras lādu, lai cīnītos eh, pret terorismu ar palīdzības, ar attīstības palīdzību? Nākamais runātājs priekšsēdētāji. Es aicinu kolēģus šajā telpā neatkārtot citu kolēģu izteikumus. Mums jāuzklausa vēl Fola kungs un Batarelī kungs, un tas ir jāizdara pietiekamā apmērā. Tāpēc turēsimies pie vienas minūtes laika ierobežojuma, un varbūt viena minūte un desmit sekundes. Paldies! We have, we have great... Mēs esam vienojušies par procedūru, bet es vienmēr jūs aicinu ievērot ierobežojumus laika ziņā, lai mums visiem no tā būtu labums. Nevien, lai kārtīgi apskatītu jautājumus, bet lai arī pēc iespējas vairāk deputātu varētu izteikties, tāpēc es lūdzu jūs ievērot vienošanās, ko mēs esam, eh, par kurām mēs esam vienojušies Lutvar kundze maksimāli divas minūtes. Paldies priekšādētā Kerkava kungs. Es jūs ļoti cienu, bet es nepārāk cienu pozīciju, kas jums uzliek tā kā paziņot par jaunu atklājumu. Mēs šai parlamentā jau pēdējos desmit gados, es pat esmu, uh, esmu runājis par 11. Um, septembra komisijas uh, mācībām, bet joprojām mēs ar vien vēl vairāk vācam uh, datus un uzraudzības priekšlikumu. Mēs nekad nepaskatāmies, ka ir dažādi resursi. Mēs, uh, jo dziļāk mežā, jo vairāk koku. Um, deputāti uh, ir, eh, grib runāt par tādu datu kopēju izmantošanu, bet eh, liekas, ka tas nenotiek. Jūs tikai nākat un sākāt, ka ir uh, problēmas ar to, ka, kā savienot informāciju, kad mēs rīkosimies. Mēs zinām, ka uh, teroristi izmanto šos te clean skins, tad kāpēc par to, uh, to uzsvert? Mēs zinām par radikalizāciju bet kad būs starptautiskais likums tiks ievērots? Vēl vakar juristi no ārlietu ministrijas Lielbritānijā runāja par Irākas karu, par to, ka šis kārs tika uzsākts pret, pret, pretēji uh, starptautiskajam likumam. Vai mēs Es ne, neaizstāvu teroristus vai ekstrēmistus, bet, bet man liekas, ka mums jādod mazāk ieganst viņiem rīkoties. Paldies, Jonga kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Kerhova kungam, ka viņš minēja to, ka daudz kas tiek darīts prevencijas jomā. Mēs sākam jau redzēt eh, attīstību, ka ir pasākumi, eh, pasākumi tik pieņemti pēc incidentiem, bet mm, prevencija joprojām nav labā līmenī. Mums tas ir jāsaista kopā ar iekšlietām, ar valstīm, kur daudz kas vēl jādara attiecībā uz atbildību. Tā ir Jemena, Pakistāna, Afganistāna un Kerkau kungs e, runāja par Jēmenu, par masu bezdarbu. Tas e, attiec arī uz Āfriku. Es neredzu tādu visaptverošu plānu, lai mēs varētu radīt darba vietas. Ja mēs runājam par Jemenu, tad varbūt būtu viegli nor sarīkot konferenci Jemenā, uh, Jemena ir ārkārtīgi sarežģīta valsts. Ja jūs gribat palīdzēt valdībai, tad pirms jūs ķeraties pie terorismu, jums jātiek galā ar šķēršļiem pašā um, iedzīvotāju vidu un valdības korupcijā. Un par šo prevenciju runājot, Es esmu 20 lapušas izlasījis par to, kā, ka mums vajag problēmas pareizi in, izanalizēt un kas mums palīdzētu cīnīties pret terorismu. Un visbeidzot, mēs netiekam galā ar tuvējo austrumu problēmu. Cilvēki gazā, kas ir tiek izolēti no pakalpojumu sniegšanas, un tā tiek veidots uh, terorisms un man liekas, ka Eiropas Savienība dara par maz. Es gribētu dzirdēt uh, atsevišķu analīzi par to. Paldies par Guantanamo. Obamas kungs ir runājis par to, ka Guantanamo ir jāslēdz dažus vajag tātad notiesāt, citus vajag atbrīvot un daži no šiem cilvēkiem ierodas Eiropā. Arvien vairāk cilvēku saka, ka atbrīvot šos cilvēkus, tā atbrīvošana bijusi pārāk steidzama gadījumos, kad šie cilvēki ir bijuši kontaktā ar terorista grupām. Un šķiet, ka Guantanamo di, apmēram 20 cilvēki. Tur ir bijuši ieslodzītie no Jemenas. Varbūt cipari nav pareizi, bet interesanti atzīmēt, ka tas, kas tagad nu, pat notika Detroitas kontekstā, tad nav pārsteigums, kā Obama necenšas slēgt Guantanamo pēc tik ātri, kā viņš solīja iepriekš, ņemot vērā tās te problēmas. Papadopoulos skundze. Paldies. Es gribētu izpaust atsevišķas šaubas par tām personām, kas, kas bija saistītas Detroitas negadījumā. Šī jaunieša tēvs bija pats sazinājies ar attiecīgajām varas iestādēm. Es gribētu zināt, kādā veidā tad izrādījās, ka Eh, izglūkošana Amerikā eh, nebija augstumos. Mēs neesam saņēmuši atbildu šo jautājumu. Un runājot par ķermeņa skaneriem, es gribu sacīt, ka pastāv risks veselībai, jo ir divu veidu starojums. Pirmais attiecas uz eh, radioaktīvo starojumu un cita veida starojums, kas var ietekmē e, tos, kuriem ir sirds e, e, ritma stabilizatori. Un tāpat arī es gribētu pieminēt cilvēku cieņas pārkāpumu un jautājumu, kas tika uzdot kur uzdevā pati Redings kundze, vai cīņas pret terorismu vārdā vajadzēs pārkāpt cilvēka cieņu, cilvēka veselību un cilvēku tiesības, Amerikas Savienotajām valstīm vajadzētu pārdomāt savu ārpolitiku, lai neradītu pašiem savas problēmas, jo terorisms pieaug bieži vien tā, tur, kur pastāv bīstama un kaitnieciska ārpolitika. Ir, protams, jācīnās pret terorismu, bet nepārkāpojot cilvēka tiesības. Paldies, Bonskungs! Paldies, priekšsēdētāji! ASV atsimrot un apvien, e, Lielbritānijas valsts uzskata, ka, ka e, šī te terorisma tikai musulmaņu valstīs e, musulmaņi tiek pakļauti radikālismu un arī mūsu karaspēki varbūt labāk būtu noderīgi mūsu valstīs, nevis, ka mēs viņus izliekam Mm, par upuriem. Mums ir jāveic pietiekoša uh, uz, uzraudzība, un mums vajag neitrālu politiku tuvējos austrumos, un mums jāz, jādistancēs no ASV partizānu politikas, kas tikai pas, pasliktina šo situāciju terorismā. Intvelda kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es varu pilnībā atbalstīt to, ko teica vairāki kolēģi, Latvorda kundze, piemēram. Un šķiet, ka padome nepieņem nekādu kritiku un nekādus jaunus viedokļus. Neredzu, ka būtu kaut kādi nu, novērojumi jauni vai pārdoms, bet tad tikai reakcija uz kaut ko. A ASV notiek analīze par pretterorisma pasākumiem, kas eh, viņiem ļauj eh, būt paškritiskiem, kāpēc mēs eh, neapšaubām savas metodas. Kad padomi sāka analizēt metodas, mēs neko no tā neguvām. Un visbeidzot, iestādes tagad runā par likumdošanas aktu, par informāciju, par lai būtu pieeja datiem, bet iestādes mm, šķiet saņem arī nelikumīgu piekļuvu personas datiem. Diezgan plašā mērogā ASV tas ir nācis gaismā, kur ir FIB, eh, ziņojumi par FIB, par šantāžu un iebiedēšanu. Uh, Un šī, šādas lietas tiek non, nonāk tiesā, vai padome arī par to domās. Paldies, Kerkaukungs. Es domāju, ka jūs labi saprotat, ka ļoti grūti atbildēt uz gandrīz 20 dažādiem jautājumiem. Bet pirms mēs uzklausām uh, citus, es uh, labprāt uzklausītu jūsu vispārīgās piezīmes par dažādajiem jautājumiem, kurus jūs dzirdējāt. Paldies! Es centīšos atbildēt uz jautājumu tā kā, tādā kārtībā tie tika uzdoti, bet es saprotu, ka jums ir arī citas lietas, kas svarīgas jāapspriež. Es Vispirms par ķermeņa skeneriem. Kā jūs teicāt, būs šo pēcpusdienu padziļināts diskusijas par šo lietu, un mēs neesam redzējuši komisijas ziņojumu. Un uh, es visās intervijās esmu teicis, ka mēs nevaram pieņemt nekādu nostāju, kamēr mums nav zinām rezultāti no komisijas par datu aizsardzību, cilvēku pašcieņas uh, aspektu un ietekmi uz veselību un liederību. Uh, Tas, ko es dzirdēju no esošās pieredzes, pieredzes un apvienotajā karalistē, un jo īpaši Nīderlandē, ka Schipkolā ir jaunās paaudzes um, ķermeņu skeneri pilotiem un uh, apkalpēji. Un sākumā viņi bija tādi pi, uh, piesardzīgi un gribēja, gribēja Viņi atklāja pēc nedēļas, ka viena lieta tātad šajās te iekārtās ir tāda mm, programma, kas eh, mazliet eh, padal, padara duļķēn tās eh, mm, ķermeņa daļu attēlus. Un es uzskatu, ka šai komitejai ir jādodas uz hipkolu un jāpārbaudas. tas Mm, jāskatās, vai tas parādīsies komisijas ziņojumā. Mm, iespējams, es neskaidri izteicos, kad es runāju par to, ka jāuzlabo datu integrāciju. Es nerunāju par to, ka mēs nesavācām pietiekoši daudz datu, starp citu, ir liels līdzsvar trūkums. Uh, Mēs nesavācām pasažieru datus visās dalību valstīs, bet visas kompānijas eh, sniedz datus amerikāņiem. Es domāju, ka mums jādara abi divi. Jūs teicāt, viss un sīs, tas ir viss politikas rīks, kas mums ir visefektīvākais Eiropā. tā būtu liela problēma, ja mēs nevarētu paturēt vai uzlabot šo rīku, ko mēs cenšamies si sis viss sistēmā tieši tas pats. Tas būtu ļoti noderīgs rīks. Kirchhova kungs teica, ka jo vairāk mēs e, padarām uh, sabiedrībai pieejamu datu, e, darbu, informāciju par šo darbu, jo vairāk šai komitejai vajag strādāt, jo es piekrītu varbūt nav gudri paskaidrot, kāpēc un, e, un kādā veidā SWIFT vai PNR dati tiek izmantoti. Tas varbūt nav labi. Es runāju no sevis personīgi. Ja jūs publicējat to visu, tad jūs dodat pārāk daudz informācijas, bet e, parlamentam vienmēr ir jāiesaistās šādos ziņojumos, lai informācijas pāraudzība var attīstīt tikai tad, ja ir šajā parlamentā vienprātība. Uh, Un nu, jūs to atradīsiet visos manos ziņojumos. Es aizmirsu minēt pie ķermeņa skeneriem. Jautājums ir par to, vai izmantot vai nē šos skenerus, bet vai tas ir galvenais rīks, lai kontrolētu mm, pasažierus. Un tad, vai tā ir brīvprātīga vai obligāta um, pārbauda, vai mēs to izmantosim visās situācijās, vai arī tas būs vairāku rīku uh, uh, kombinācija. Un tas šo pēcpusdienu mums ir arī jāapspriež. Jautājums par drošības, uh, drošības jautājumiem saistītu mm, izpētījumu. Šī te komiteja piesaista dalību valstu ekspertus, uh, kas uh, grib ieguldīt kopienas naudu Ja mēs runājam par privātumu, ja mēs eh, lāsām ESRIF eh, ziņojumu un komisijas ziņojumu, jūs redzēsiet, ka, ka nav apsēstība ar augstajām tehnoloģijām, bet drīzāk runa par eh, privātumu ievērojušajiem rīkiem. Uh, un es esmu pārliecināts, bet es neesmu pirmais, kas to saka, jo vairāk mēs attīstam šo instrumentu, jo vairāk mums vajag panākt, lai tie vēl vairāk ievērotu privātumu. Un Estrifā parādījās, ka mums jā, vajadzīgs ES standards, kur būtu ES etiķete uz drosību, drošības un privātumu ievērojušajām iekārtēm, Mm, attiecīgām tehnoloģijām. Ja Eiropa to panāks, es domāju, ka mēs mm, mazliet uzliksim tādu kā lielāku konkurenci industrijai. Viņiem būs jād, jātīstās, āt, jātīst ātrāk šīs te tehnoloģijas, kas ievēro privātumu. Un tad tas būtu gudri gan privātumam, bet nākt par labu arī industrijai. Un otra lieta - apusējība. Uh, Tas ir tas, ko mēs cenšamies arvien vairāk panākt. Un uh, līgums ar ASV par vairākiem aspektiem. Tur ir daudz runas par apusējību. Par pagaidu līgumu uh, runājot SWIFT, salīdzinot ar pirmo, kas bija tikai tāds nolīgums, ko mēs panācām? Lielāku uh, aktivitāti, lielāku piekļuvi mm, Eiropas datiem. Mums vajag vēl vairāk to panākt. Es domāju, ka tās ir kritiski svarīgi, un es jums pilnībā piekrītu. Eh, Slovākijas gadījums ir īpašs gadījums. Manā rīcībā nav visas detaļas. Vienkārši šajā gadījumā, manuprāt, šeit eh, Slovākijas iekšlietu ministrs eh, citu iekšlietu ministru priekšā atvainojās par šo nepieņemamo operāciju. Tas tika pilnīgi skaidri pateikts. Tas bija neveiksmes gadījums par Minheni. Manā rīcībā nav precīzas informācijas šobrīd. Es to labprāt apspriestu ar Mizjēru kungu. Pilnīgi skaidrs, ka tur bija problēma, ja mēs redzam, ka kādam uz datora ir sprāks vēl pēdas un viņi nevar aizturēt, eh, tā tas nav pieļaujami. Tālāk eh, jautājums par. Eh, Eh, draudu eh, situāciju. Es eh, negribētu uzreiz atbildēt, jo ne, uz šo jautājumu jūs ap, saprotiet, ka tas mainās no vienas valsts uz otru. Piemēram, Nīderlanda ir mazinājusi savu draudu līmeni, savukārt, savukārt apvienotā karalista palielinājusi. Taču savukārt par saiknēm organizētā noziedzība un terorisms šīs šī krīze, aiz, eh, šī saikne aizvien pieaug, tur šeit vēl ir jāpiemin eh, narkotiku eh, kontrabanda, narkotiku kontrabanda, ieroču kontrabanda. Ļoti bieži ši, ar šiem jautājumiem nodarbojas vienas un tās grupas, kuras savstarpēji viens otru stiprina. Un mums ir jādomā par kopīgām politikām, ko mēs varētu attīstīt šajā zagradzījā par šīm parādībām. Uh, question, oui. Saka, jautājums par attiecībām ar Maroku un ar Rietumu Sahāru, ar Āfrikas valstīm. Es domāju, ka tad, kad mums būs izveidots eh, apvienojums, eh, informācijas apvienošanas centrs, tad es domāju, ka tīri politiski būtu saprātīgi atbilstoši hartai pieņemtai Madridē piekdienā. Pie mēs varētu, varētu ar šo tīklojumu palīdzību sniegt at, palīdzību trešajām valstīm un citām valstīm. Piemēram, Pakistānā es biju pirms dažiem mēnešiem, un viens no mūsu projektiem visnozīmīgākajiem bija palīdzīt, palīdzēt veidot um, Spānijas CNSA vai apvienotās karalas džeta tipa centrus, kuros būtu iespējams nodrošināt pieredzes apmaiņu, jo informācijas integrēšana nebūtu nav viegla darbība. Question, uh... Tālāk atbildot uz jautājumu, par, eh, ko uzdeva Sofija Intvelda Es nevarēju piedalīties visās uzklausīšanās, taču, manuprāt, jaunais komisārs ļoti rūpīgi izturēsies pret šo jautājumu. Mums ir vairāk izvērtējumi PNR kopīgais pārskats, pirmkārt, kas attiec uz PNR nolīgumu ar savienotajām valstīm. Tā ir mūsu um, vienošanās izvērtējums, kas ir ļoti izglītojošs un noderīgs. Es domāju, ka arī jūs pēc brīža apspriedīsiet šo jautājumu un gribu norādīt, ka par SWIFT būs eh, sagatavot ziņojums un mēs iegūsim daudz jaunas informācijas par sistēmas pievienoto vērtību. Šis ziņojums būs uh, E, jūsu rīcībā, bet ne arī balstoties uz šo ziņojumu tiks izvērtēts e, viss mehānisms kopumā. Sorry, I... Protams, varbūt es kaut ko izlaidu, es atvainojos, bet pagaidām tas viss. Liels paldies, vai mēs varam palūgt, vai jūs e, uz, iesniegt rakstiskas atbildes uz jautājumiem, uz kuriem jūs neatbildējāt. Es gribu lūgt sekretariātam sniegt jautājumus pēc iespējas ātrāk. Mm, personīgi es brīnos, ka būs otrā SWIFT novērtēšana pēc divām nedēļām. Jūs runājat par SWIFT, vai ne? Tiesnes Rigērs ir no, nozīmēts, es nezinu, ar, vai tas ir saskaņots ar parlamentu. Tātad otrs nākamais ziņams būs pieejams nākamnedēļ un komitejas locekļiem būs pieejams. Jums būs informācija par pievienoto vērtību, par sistēmas drošību. Tas jau kļu, pārvērš par fārsu. Nākamnedēļ pirmdien Swift nolīgums stās tiks piemērots provizoriski. Es izmantoju pre Spānijas prezidentūras uh, izteikumu, un jūs sakat, ka tieši pēc tam mēs saņemsim otro ziņojumu. Es piemek, apmeklēju šo te, mm, šīs komitejas san, sanāksmi, un mēs runājām jau par pievienoto vērtību, mēs neizgudrojam riteni no jaunu, mēs bijām, mēs diezgan interesantas diskusijas paveicām. Jūs, protams, regulāri tam sekojāt līdzi, un tur nav nekā tāda jauna. Es nerunāju. Jā, priekšsēdētājs tolīt jūs palaidīšu. Es tikai brīnos par šo laika izvēli. Eiropas parlamentām piecas darba dienas. Uh, lai izlēmtu par nolēgumu. Pirms tas tiek provizoriski piemērots, un pēc tam būs ārkārtīgi svarīgs ziņojums par šo lietu, kas būtu jāņem vērā. Bet droši vien tam neka, nav nekādas nozīmes. Lūdzu, priekšādātāj kungs. That's okay. I'm still there. That's okay. Pass on the following point. Swift. Okay. Okay, having covered. Tātad esam pabeiguši šo punktu. Mēs varam iet tālāk. Uzklausīsim komisiju. Jonathan Folu, jums tiek dots vārds. Good morning. And... Labrīt. Paldies, ka es varēju noklausīties pēdējo pusstundu, jo es domāju, ka es varu gaisināt dažs no pārpratumiem. Pirmkārt, es gribu teikt to, ko es plānoju, un tad atbildēšu uz jautājumiem. Il, īstermiņa pagaidu nolīgums ar ASV par Swifti tiek nodots Eiroparlamentam, un parlaments e, tiek lūgts no padomas puses sniegt savu piekrišanu. Tas ir jūsu ziņā, un es domāju, ka jūs pieņemsiet lēmumu balstoties uz pilnīgu e, nolīgumu analīzi un ziņojumu e, no tiesneša, tiesneša ziņojumu, un es ceru, ka tas jums beidzot būs pieejams dažās, pēc dažām dienām. Es vēlreiz uzsveru, Tas ir svarīgs aspekts piekrišanai, ko parlaments, ko mm, padomu lūdz no parlamenta saskaņā ar 186. pantu Lisabonas līgumā. Tā ir atsevišķa lieta no provizoriskās stāšanās spēkā šim nolīgumam, kas tiek noteikts ar padomi ehm, saistībā ar šo ASV nolūgumu, kas 1. februārī stāsies spēkā. Tā kā nav, lai nebūtu pārāvumu drošības pasākumos eh, informācijas sniegšanā ASV dienestiem. Parlaments parlamenta piekrišanas e, procedūra nav saistīta ar to, bet ja parlaments atteiktu savu priekri, piekrišanu, tad tiktu izbeigts piemēro, piemērošana šiem līgumam. Tas ir pilnīgi skaidrs un šī lieta ir jūsu ziņā un, acīm redzot, notiks attiecīgās diskusijas. Gaidot, jau sagaidot jūsu jautājumus, ko es sapratu no diskusijas līdz šim, vai tiks pārskatīts, eh, Lamfarda kundze teica, ka viņa jau vairākas reizes ir lūgusi vai būs pārskatīšana pretterorisma likumdošanai, un konkrēti informācijas dalības mehānismam, kas ir svarīga daļa no ES pretterorismu politikas. Jā, pārskatīšana notiks. Komisārs Malst, komisāra Malstrom ir to mm, apsolījusi, un mēs aktīvi gatavojamies e, šim notikumam. Un acīm redzot, tas ir tā būs būtiska iespēja papildus konkrētai, eh, konkrētajām iniciatīvu pārskatīšanai, ko parlaments un komiteja noteikti ir ņēmusi vērā, un tad mēs redzēsim, ko darīt tālāk. Notiks PNR eh, līguma pārskatīšana zināmā laikā un tuvākajās nedēļās. Uh, nevar pateikt, kad precīzi, un tiesnesis Bulgērs ir aicināts sniegt jaunu ziņojumu par SWIFT sistēmas darbību. Un tas viss iekļausies diskusijās parlamentā. Kas attiecas uz līgumu ar ASV, kas novembra beigās tika noslēgts, tas ir atkarībā no parlamenta. Tātad deviņu mēnešu laikā e, tur ir drošības pasākumi par datu aizsardzību, kas starp citu vienkārši pazustu, ja ne, nenotiks, nebūs šī nolīguma, jo tur ir um, vienošanās starp ASV un Eiropas Savienību. Un tas viss tiek balstīts uz viedokli, uh, ko pieņēma padome, vien, starp citu, vienprātīgi pieņēma, un tad informācijas plūsma, ko tās sniedz, ir būtisks elements mūsu, nevis ASV, bet mūsu drošībai. Tas ir pamats, uz kuru nolīgums tika panākts, noslēgts, un tāpēc arī tika uzskatīts par nepieciešams sniegt provizorisku Mm, stāšanos spēkā mm, atkarībā no eh, piekrišanas procedūru šeit. Ticot, ka mūsu drošība to pieprasa, mēs negribējam, lai būtu pārāvums eh, šīs drošības nodrošināšanā. Eh, Tiesnes Bulgērs pabeidz savu otro ziņojumu pašlaik Es ceru, ka mēs varēsim to jums prezentēt varbūt 4. februārī jūsu sanāksmē. Mēs gādāsim, lai parlaments var redzēt pilnu uh, ziņojumu piemērotā veidā. Un mēs ļoti ceram, ka ziņojums parādīs divas lietas. Viena, ka ASV turpina ievērot savas saistības tādā veidā, kā SWIFT dati tiek pārstrādāti saskaņā ar šo te, ar viņu noteikto kārtību, un otra lieta mēs ceram, ka tas mums parādīs cieņu, izrādīs cieņu tam, ka analīze, kas veikta saskaņā ar šo programmu, eh, dod svarīgus izlūkošanas eh, datus cīņā pret terorismu kas nāk par labu nevien ASV varas iestādēm, bet arī mūsu dalību valstīm. Šķiet, ka ir pilnīgi skaidrs no padomas diskusijām pagājušā gada beigās, ka izlūkošanas un citas aģentūras dalību valstīs e, atbalsta viedokli, ka pavadieni, kas sākas šajā te terorismu finansējuma izseikšanas e, programmā, uh, ka viņi ir e, noderīgi. Un tāda ir pašreizējā situācija. Jūs, protams, esat dzirdējuši prezentācijās un e, uzklausīšanās Vivians Redingas un Malstroms kundas e, uzklausīšanās bez. Mēs negaidām, ka lēmums tik pieņems parlaments kamēr nav jaunā komisija, bet mēs jau ņemam vērā kopā ar Žaku Baro tos viedokļus, kas tika izteikti un ko jūs izteicāt šī procesa laikā. Un kā arī turmākajā plānošanā. Paldies, priekšsādātāji! Es atbildēšu uz jautājumiem. Then, let's hear now from the group. Labi, tad uzklausīsim grupas locekļus, kas ir pieteikušies Alvaro kungs. Paldies priekšsēdētāji. Un paldies Fola kungam par to, ka viņš ieradās šeit. Runājot par Swift līgumu, manuprāt, šeit ir jānodala saturs no formas jo īpaši tāpēc, ka jūs nepārstāvat padomi un nesat atbildīgs par padomas uzvedību. Es uh, nesodīšu ziņnesi, mums ir jārunā par saturu. 17. septembrī Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju, kurā tas paziņoja, ko sagaida no SWIFT nolīguma. Pirmkārt, otrajā rindkopā ir teikts, ka nolīgumam ir jāatspoguļo Eiropas tiesību akti datu aizsardzības jomā, un ir arī devītā zemesvītras piezīme, kurā ir uzskaitīti tiesību akti, tostarp arī pamattiesību hārta, Eiropas cilvēktiesību konvencija, 108. Eiropas padomas konvencija un citi. Ja mēs pārskatām šo tiesību aktu sarakstu un salīdzinām to ar SWIFT nolīgumu, mēs konstatēsim vairākas pretrunas un nesakritības. Mēs varētu jums pārsūtīt šo sarakstu, bet, piemēram, kad ir runa par datu subjektu tiesībām, tas nesaskan ar cilvēkties, ar pamatiesību hārtas attiecīgajiem punktiem. Arī 108. Eiropas padomas konvencijas eh, pantiem un tā tālāk. Es te varētu turpināt ilgi. Arī regula 45.2001, arī attiecībā uz aizturēšanas periodu, datu nodošanu trešajām valstīm, datu precizitāti, tiesisko aizsardzību. Tikai daži no punktiem, kas neatbilst Eiropas tiesību aktiem. Un tad arī nolīgumā no 7. panta es pat neesmu īsti drošs, kur šīs nesakritības beidzas, bet tās ir arī tur. Pat tad, ja mēs raudzītos tikai uz saturu, rodas sajūta, ka padome pret mums izturas bezmaz ar izsmieklu. Ir, ir grūti konstatēt, kur būtu atspoguļot parlamenta nostāja. Es saprotu, ka laika trūkst, bet ja mēs runājam par saturu, vēl 20 sekundes. Es domāju, ka padomē vajadzētu ar mums iesaistīties nopietnās diskusijās. Man nepatīk šī melns un balts uh, perspektīva. Vācijas uh, krimināla pārvalde norādīja, ka acīm redzami nav jēgas no šiem datiem. Es jums varu parādīt ziņu rakstu. Un ja federāla aizmeklēšanas aģentūra arī runā par neefektivitāti, tad es labprāt uzklausītu vēl citus viedokļus. Padomē nevajadzētu būt pārsteigtai. Paldies, saka priekšsēdētājs. Es īsti nesapratu domu, bet uh, plaširds kundze pieteicās runāt. Tāpēc, uh, lūdzu, ja jūs vēlaties uh, parunāt par šo tēmu. Jā, saka runātāji, es neatkārtošu savu kolēģi teikto, bet uh, parlamentam patiešām padomi lūdza piekrist. Un jā, mēs tā darīsim pamatojoties uz nolīgumu pilnu analīzi. Tas būtu tikai godīgi, bet jūs norādījāt, ka ir, ir, ir problēmas ar datu aizsardzību. Uh, taču šķiet, ka trūkst tiesiskās aizsardzības. 16. pants bija iekļauts iepriekšējos projektos, un tad tas pazuda. Kas ar to notika? Runa ir par Eiropas datiem, par Eiropas iedzīvotāju datiem. Un eh, jau agrāk tika teikts, ka Eiropas garantijas tiek piemērotas. Ja mēs atgriežamies pie paša nolīguma, piemēram, pie 11.3 panta, es labprāt zinātu, ko nozīmē, ko nozīmē tā teksts. Un tam sekojošais tiesību aktu uzskaitījums. Ko tad īsti tas nozīmē Eiropas iedzīvotājiem? Es labprāt saņemtu paskaidrojumu un es esmu droša, ka arī daudziem citiem maniem kolēģiem ir jautājumi. Paldies, Busutilkungs! Jā, paldies, priekšsēdētāji! Mēs jau izteicāmies par kārtību un par to, ka mūs tā neapmierina, bet ļaujiet man koncentrēties uz būtību. Man nepatīk runāt par šī nolīguma būtību, kamēr mē, mums nav sniegti pietiekami ekspertu atzinumi par būtību. Mani pārsteidz tas, ka iepriekšējais Runātājs izteicās, ka nolīguma daļa neatbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem. Es labprāt iespējami ātri saņemtu šos atzinumus, šo informāciju, jo tas ir vienīgais veids, kā mēs varam nopietni iesaistīties darbā pie nolīguma būtības un izvairīties no tāda aizspriedumainu secinājumu izteikšanas par jautājumu, nekādu jā vai nē, kamēr būtība nav rūpīgi izpētīta. Mani neapmierina pašreiz pieejamā informācija, es esmu to izskatījis, es esmu izskatījis arī nolīgumu, bet, manuprāt, komiteja ir jāsaņem ekspertu atzinums, un tas ir jāsaņem cik drīz vien iespējams. Es zinu, ka būs ziņojums nākamnedēļ, tas būs pieejams arī mums, bet uh, es gribu norādīt, ka laiks iet uz beigām. Ja šī struktūra vēlas eh, paust skaidru nostāju par eh, mums iesniegto jautājumu, tad, un tas neatiecas tikai uz mums, bet uz visām iestādēm, locekļiem ir jāsaņem pietiekama informācija. Paldies! Thank you, Mr. Lavrin. Paldies! Uh, Jā, pārtrauc plašērts kundze. Atvainojiet, es aizmirsu piebilst. Folkungs, jūs visu laiku runājat par drošības plaisu, un tas ir kaut kas, kas man vairs nav pieņemams, jo pamatojoties uz tiesiskajiem instrumentiem, mums ir iespējas saņemt nepieciešamo informāciju izmeklēšanai, tāpēc nesāciet atkal izmantot šos argumentus, lai mūs pārliecinātu nekavējoties piekrist neveicot analīzi. Paldies, Lavrinēdis kungs. Thank you. Uh, Jonathan, what a... Paldies. Jonathan, kāda bēdīga gulbidziesma. Brīnišķīga, brīžiem uh, pretrunīga karjera un tai jābeidz sestāvot bražie. Daudz veiksmes jums jūsu nākamajā amatā. Žoržs Bružjē iesniedza ziņojumu mazāk nekā pirms gada. Es īsti neatminos, kad mums bija slēgtā sesija tam paredzēta. Mani pārsteidz tas, ka ņemot vērā faktu, ka mums pietrūkst informācijas brīžiem. Jūs sakāt, bet, bet jau ir bijuši agrāk ziņojumi par VNR un citām lietām, jūs sakāt, ka šim cilvēkam tika lūgts uh, izveidot otro ziņojumu. Man ir izveidojies iespējas, ka, izmantojot bružie ziņojumus, mēs mēģinam ar kaut ko iepazīties, kamēr situācija ir daudz sarežģītāka. Kas tad īsti deva viņam rīkojumu izstrādāt nākamo ziņojumu pēc mazāk nekā gada? Un tagad jūs apgalvojat, ka tas tiks izplatīts 4. februārī, ja es nekļūdos. Es īsti nesaprotu, bet 4. februāris ir ceturtdiena. Ja šo ziņojumu ievietos kādā slēgtā telpā, Mēs, mēs nevarēsim tāpat ar to iepazīties, jo mēs dosimies mājās, un tad būs plenāra sēde, kurā mēs balsosim par SWIFT, un tas vairs nemaz nav labi. Bet atgriežoties pie būtības, es gribētu atsaukties uz Žanīnas jautāto, kas būs, ja parlaments nepiekritīs šim nolīgumam? Un kāpēc tad pastāv, kur, kur tad ir šī drošības plaisa jūsuprāt? Otrakārt, trešais nolīguma pants Tur nav nekādas runas par SWIFT. Tur ir runas par struktūrām, ko kopīgi ieceļ šī līguma ietvaros. Vai ar to ir domāts lielāks, vairāk iestāžu nekā tikai SWIFT? Un visu beidzot. Piektajā M pantā ir norādīts, extracted Information extracted from the provided data shall be subject to the retention period applicable to the particular government authority. Ja es nekļūdos, Savienotajās valstīs šī informācijas atgūšanas perioda ir ļoti ilgi. Tie var sasniegt pat uh, vairākus desmitus gadu. Kirkop eh, kungs, eh, runājiet, es runāšu ātri priekšsēdētāji. Provizoriskais nolīgums, kas, kas ir, kas darbojas, un, un mēs arī redzējām eh, vēstuli parlamenta priekšsēdētājiem. Ja šajā vēstulē esošā informācija ir pareiza, tad šis provizoriskais nolīgums vēl ir jāapstiprina, kad parlaments būs izanalizējis informāciju. Vai nebūs tā, ka mums eh, tas būs jāizskata ļoti strauji minūšu dienu laikā? Un, eh, protams, ka provizoriskais nolīgums var darboties arī bez parlamenta atzinuma, bet eh, parlaments varētu ņemt vērā ekspertu atzinumus un uh, sniegt uh, savu atzinumu bez kādas steidzināšanas. Mēnešiem ilgs periods, kas atvēlēts tulkošanai, nu tas nemaz vairs nav saprātīgi. Man šķiet, ka ar mums nedrīkst tā, uh, mums nedrīkst tā raustīt, mums ir ļoti uzmanīgi jāizskata šie jautājumi. Mēs nevaram neko vairs darīt ar provizorisko nolīgumu, bet mēs varam pārskatīt esošo situāciju. Jā, paldies, Albrehta kungs. Jā, paldies. Šis ziņas par jauno Bružiekungu ziņojumu ir vēl viens, vēl viens jauns piliens šajā kausā. Šobrīd Mums ir atlikušas tikai dažas dienas, lai izlasītu šo ziņojumu, vai pat tikai viena diena. Un es neusticos eh, padomas darbībai Swift jautājumā, un man arī nav liels uzticības Bružiekunga darbībai, un es brīnos, kāpēc nav bijušas diskusijas par to agrāk. man šis eh, ziņojums nešķiet eh, ļoti objektīvs un pamatots. Manuprāt, problēma šeit ir tāda, kā jau norādīja viens no iepriekšējiem runātājiem. Viens no Bružiekunga piesauktajiem iemesliem, kāpēc Swift ir svarīgs, ir Solent lieta Vācijā, kur prokurori paši norādīja, ka SWIFT dati nebija īsti nepieciešami. Problēma šeit ir tāda, ka man nav nekādas turpmākās informācijas par SWIFT datu nepieciešamību. Un šajā situācijā es neredzu iespēju mums lemt par šiem pasākumiem. Un, kā jau Spānijas ministrs šodien norādīja, Mēs vienkārši pagarinām jau esošu nolīgumu, bet es šeit redzu tikai to, ka padomu mēģina muļķot parlamentu. Paldies, Tavares kungs. Protams, mēs šeit iesaistāmies debatē, kas jau ir ļoti samudžināta, bet nekļūsim, nepievērsīsimies komunikācijas problēmām tas ir vienkārši nepieņemams un pazemojošs veids, kādā ir izturējušies pret parlamentu. Mēs atkārtoti lūdzām runāties, sarunāties par šiem jautājumiem koplēmumu garā un Lisabonas līguma garā. Šajā nolīgumā ir daudz trūkumu, bet es koncentrēšos uz vairākiem būtiskiem argumentiem. Pirmkārt, šis līgums nav pilnībā provizorisks datus uzglabā vismaz piecus gadus, kas nozīmē, ka ASV administrācija var īsti neuzmanīgi neapieties ar Eiropas datiem. Te ir runa par institucionālajām praksēm. Var rasties tāds spēku līdzsvars, kas nav izdevīgs, kad ir jārunā par galīgo līgumu. Nav viegli sarunāties ar ASV administrāciju jau, jau pastāv tāda neizdevīga prakse. Kā Žanīna jau norādīja, runājot par drošības plaisu, vienmēr ir tiesisks veids, kā lūgt informāciju. Cīņa pret terorismu neapstāsies, ja mums nebūs šī nolīguma. Treškārt, Brugē ziņojums. Man nepatīk veids, kā mēs e, runājam par to. Šis ir slepens ziņojums. Un e, cilvēki par to runā tā, it kā tas pierādītu, ka Swift ir vajadzīgs, lai izķertu terorismu. Tas, es esmu iepazinies ar šo ziņojumu. Jāmatpersonas saka, ka mums ir garantijas. Nav empīrisku pierādījumu par to, ka šie dati patiešām būtu nepieciešami tajā vai citā gadījumā. Un tagad mums tiek teikts, ka ir otrais ziņojums, un uh, jūs cerat, ka uh, ar to tieks pierādīti argumenti, kuri netika pierādīti pirmajā ziņojumā. Te ir daudz trūkumu. Jā, priekšsēdētājs saka, ka ir laiks noslēgt uh, runu. Mēs šeit nerunājam tikai par teroristu izķeršanu, bet par lielāko daļu Eiropas iedzīvotāju un uzņēmumu, kas nav saistīti ar teroristiem. Redingas kundze sniedza mums ieskatu tajā, kā viņa vēlētos diskutēt šo procesu, un šķiet, ka tā būtu laba kārtība, mums varētu būt labāks nolīgums, un varbūt, ka parlamenta nē šim nolīgumam izdarīs pakalpojumu visiem. Es esmu drošs, eh, saka priekšsēdētājs, ka eh, laika limita ievērošanai nav nekāda sakara ar eh, jautājuma svarīgumu. Protams, ka šis jautājums ir svarīgs. Vīver, kungs. Mm, Manuprāt, mēs padarām Eiropas parlamentu smieklīgu, ja mēs, eh, ja mēs eh, nedēļu pēc nedēļas joprojām runāsim par procedurāliem jautājumiem. Tas eh, beigsies, beigsies ar to, ka mēs nevarēsim pieņemt nekādu lēmumu. Ir vajadzīga nopietna debate. Mums beidzot jātiek līdz nopietnai debatei, kuru centrālais punkts nebūs procedurālie jautājumi. Eiropai ir jāparāda, ka mēs vēlamies sadarboties ar Savienotajām valstīm, un tas ir svarīgi cīņai pret terorismu. Man ir divi būtiski jautājumi. Pirmkārt, šī drošības plaisa, kas jau tika minēta, bet tā arī neviens nevarēja paskaidrot, kā tad tā izskatās. 2010. gada janvārī iestādes sadarbojas kopā. Kā tad, kā tad izskatās šī drošības plaisa? Un otrais būtiskais jautājums. Ja mēs runājam par šo ilgtermiņa nolīgumu, tas ir jārisina nākamo nedēļu un mēnešu laikā. Vai jūs domājat, ka tad, ja mēs eh, pateiksim jā pagaidu nolīgumam, vai būs iespējas vēl panākt eh, labāku nolīgumu Eiropas iedzīvotājiem. Vai amerikāņi neuzskatīs eh, to par jā pašreizējai situācijai un neuzskatīs, ka vairs nav vajadzīgi turpmāk uzlabojumi? Tad kā mēs varam panākt lielāku labumu Eiropas iedzīvotājiem ar šo nolīgumu? Entveld. Paldies, Entveldes kundze. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es piekrītu daudz kam no Vēbera kunga teiktā, bet te nav runa tikai par procedūru par birokrātisku debati. Runa ir par pašiem pamatiem, par demokrātisku izpēti. Eiropas parlaments var pilnībā īstenot savus demokrātiskās izpētes pilnvaras tikai tad, ja tam ir piekļuva visai informācijai. Un es šeit gribētu uzsvērt divas lietas. Pirmkārt, mums ir vajadzīga piekļuve padomas juridiskā dienesta atzinumam. Tas ir svarīgs elements Eiropas parlamenta lēmumos. Ja mēs nesaņemam šo piekļuvi, manuprāt, mēs īsti nevaram izmantot savus pilnvaras. Otrkārt, Brugiera kunga otrais ziņojums. Es esmu pārsteigta. Mēs runājam par Swift kopš pērnā gada jūlija, un neviens mums nepastāstīja, ka šāds ziņojums tiek izstrādāts. Mani ļoti pārsteidz tas, ka padoma un komisija par to ir klusējusi, un visu beidzot filozofiska piezīme Eiropa ir eh, konstrukcija pati par sevi, bet šeit ir paralēlis arī ar valstu politiku. Un, ja valstu politikām neizdodas iesaistīt savus parlamentus darbībā, tik, tik lielos apmēros šīs valdības visticamāk eh, atstādinātu. Paldies! Štraserkungs, jā, es vēlētos īsi izteikties. Mana, kad ir runa par politiskām pamatlietām, parlamenta priekšsēdētājs komisiju un parlamentu, komisiju un padomu mēģināja pierunāt nopietni pieiet šīm lietām. Un, protams, ka runājot par šo drošības plaisu, pat ja, ja vispār var būt šāda drošības plaisa, tad, tad tāda jau ir šobrīd. Šobrīd, tagad janvārī un drošības plaisa ir, bet viss darbojas. Kur tad ir problēma? Treškārt par saturu. Mēs, eh, komitejas locekļi, nesam droši par to, vai mums ir eh, galīgais teksts. Mēs labprāt zinātu, vai mums ir tas pats teksts, kas citiem, vai mums ir visi pielikumi, visas piezīmes, uh, vai mums ir teksts, kurā ir atspoguļoti visi pieņemtie lēmumi. Ir ļoti atšķirīgi izteikumi. Uh, ja, ja reiz parlamentam ir jāpiedalās koplēmuma procedūrā, tad tam ir vajadzīga informācija. Un visu beidzot, vai piekrist šim uh, nolīgumam vai nē? Uh, te ir jāraugās uz rezolūciju, ko pieņēma parlaments septembra vidū. Un vēl te ir, šķiet, šķiet ka ir atsaukti daži tādi procesu apturoši argumenti, kas bija sākumā, un tas man priecē. Paldies! Mūs informēja par to, ka tulku dienests ir devis Lība komitejai papildu desmit minūtes, lai mēs tiktu galā ar izskatāmajiem jautājumiem, tāpēc es lūdzu jūs optimāli izmantot šīs atlikušās desmit minūtes, papildu desmit minūtes. Butarelī kungs šeit būs, eh, lai sniegtu kopsavilkumu par juridisko atzinumu, kas jau ir izdalīts eh, visiem Lība komitejas locekļiem. Tas, tas nav tikai tehnisks eh, slēdziens, tas ir juridisks slēdziens, eh, kas eh, vajadzība pēc kur jau tika pieminēta daudzos izteikumos šeit. Un visu beidzot mēs uzklausīsim Jonatana Fola galīgo atbildi komisijas vārdā. Butarelī kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es šeit nerunāšu par uh, konkrētiem procedurāliem jautājumiem. Uh, Daudzi no šodien paustiem komentāriem attiecās uz privātumu un drošību, aizsardzību. Manuprāt, šie jautājumi ir ļoti delikāti, un man ir jāteic, ka tos vienu pēc otra esam izpētījuši dokumentā, ko jūs saņēmāt dokumentā pirms pāris dienām. Uh, Šie atzinumi ir īsi un konkrēti. Pēc mūsu ieskatiem eh, atzinumu, ko mēs saņēmām no EDPS, nepietiekami atspoguļo elementus, ar kuriem pamatot šāda privātuma pārkāpjoša nolīguma vajadzīgumu. Te jau ir vērojama pārklāšanās starp Eiropas Savienības un starptautiskiem instrumentiem šajā jomā. Un visu beidzot, daudzas lietas nav definētas eh, tik skaidri, lai tos tie būtu pārskatām Eiropiešiem, kurus datus tad nodod Savienotajām valstīm. Daži jautājumi ļoti smagi skar būtību, kamēr eh, citus atkal varētu atrisināt uzlabošanas ceļā, izstrādājot uh, konkrētus noteikumus. Saraksts ir diezgan garš. Ir gandrīz 16 elementi, kas liecina, kas neliecina par labu šim instrumentam salīdzinot to ar mazāk intruzīviem Eiropas Savienības instrumentiem. Un šeit ir jārunā arī par uh, naudas līdzekļu atmazgāšanu un terorismu finansēšanu. Mēs uzskatām, ka ir jāpierāda, ka šeit ir konkrēta pievienotā vērtība, un jo īpaši nav vērojama sasaiste starp sasaiste ar ASV apstrādātajiem datiem. Datubāzes atrodas Eiropā, pārbaudas notiek Eiropā. Un mēs šajā dokumentā uzsvērām arī mērķi ierobežošanu un datu kvalitāti norādījām arī uz grūtībām piemērot 4. pantu pagaidu nolīgumā saistībā ar eh, ASV savstarpējās palīdzības nolīguma 8. pantu. Te ir vajadzīga neatkarīga uzraudzība Mēs uz norādījām arī uz um, nolīguma 4.6 panta problemātisko interpretāciju. Mēs vēlamies uzsvērt, ka mērķa definīcija ir plašāka otrajā pantā nekā nekā padomis eh, dokumentā 2470 eh, par cīņu pret terorismu. Mēs arī bijām pret eh, datu uzglabāšanu piecu gadu garumā. Mūsuprāt, šis nav pierādījumi, ka šis periods būtu proporcionāls. Thank you mums, mums, ir jāpā, mums ir jānodrošina, ka visi datu veidi tiek dzēsti, līdz ko tie vairs nepie, nav nepieciešami konkrētai izmeklēšanai. Ir jāprecizē arī dalīšanās datos ar eh, citām iestādēm. Un runājot par 11. pantu, uz to norādīja arī referents šeit, mūsuprāt, ir vismaz trīs problēmas šī panta pirmā punkta ieviešanā, jo šis 11.1 punkts ierobežo ierobežo garantijas tikai uz Eiropas Savienību un nenodrošina līdzvērtīgas garantijas Savienotajām valstīm. Un Te vēl ir jārunā par iespējamiem ierobežojumiem, ar ko var saskarties datu, par datiem atbildīgās iestādes. Treškārt, un tas ir svarīgi, daudzas datu subjektu tiesības, piemēram, kompensācija par nelikumīgu datu apstrādi, atlīdzināšana, nav nav pietiekami skaidri atrunāta. Mēs vēlamies, lai tiktu precizēts mm, procesa dalībnieku pārstāvju skaits. Mēs uzsveram uh, tiesiskā pamata punktu. Mēs nesaprotam, kāpēc atsauc uz 16. punktu ir svītrota. Uh, un tāpēc mēs vēlamies, lai būtu saskaņotība ar citiem nolīgumiem, kas jau tika minēti atzinuma pieprasījumā, un vēlamies, lai mūsu bāžas tiktu ņemtas vērā. Paldies, Batrēlī kungs, par šo informāciju. Un tagad Jonathan Fall, Jonathanam Fallam vārds. Paldies! Vispirms man eh, jā, jā, mm, jābēdina lab, labarīnis kungs, jo iespējams, ka es joprojām nākšu uz šeieni. Um, gribu sākt ar beigām un turpināt uh, eh, Weberkungu sacīto. Arī citi to minē. Vai mums būs labāks līgums nākotnē? Es ļoti ceru, ka jā. Mums ir jāizvieto šis īstermiņa provizoriskais eh, līgums ar pilnīgu ilgtermiņa līgumu saskaņa ar jauno Lisabons līgumu kārtību, ko apspriedīs komisija ar visu, es ceru, parlamenta eh, atbalstu un parlaments eh, cerams, ka piekritīs. Tas nebūs viegli tie, kas iesaistīti, man liekas, ka zviedrs draugi, kas iesaistīti sarunās ar ASV, eh, jau zina, cik tas ir grūti, bet tas tiks paveikts, un viss, ko tagad, eh, kas tagad ir teikts par šo tēmu, tiek eh, ņemts vērā. Tad es ceru, es tas nebūšu, bet es ceru, ka būs labāks līgums, ko noslēgs, noslēgs jaunā komisija ar parlamenta un padomas atbalstu. Bet eh, mēs līdz tam vēl neesam tikuši. Šodien mēs runājam par veco 30. novembra eh, provizorisko līgumu, kurš ir tas, kuru, kuram tiek lūgta jūsu piekrišana. Un tā tad ir deviņi mēneši. Mums būs jāsāk gatavot jauno līgumu. Atgriežoties pie pretrunīgajām lietām, kas tika šodien apspriestas, un man laikam nav pārāk daudz laika. Tas būs mūsu pēdējās desmit minūtes. Labi, Ar Alvaro kungu jautājumu sākšu. Godīgi sakot, mēs nepiekrītam. Padome nepiekrīt, ka nolīgums neatbilst Eiropas likumam, jo citādi tas netiktu noslēgts. Tad padome nebūtu to parakstījusi un nebūtu iesniegusi jums piekrišanai, tā kā tas ir juridiski viedokļu jautājums, un tas apgalvoja, ka komisijas viedoklis, tā kā mēs neiebildām Mm, padomes mm, lēmumā, tad komisijas eh, viedoklis bija tāds, ka tas atbilst visiem pasaukumiem Eiropas likuma noteikumiem un fundamentālo tiesības eh, noteikumiem, kā arī konvencijas eh, noteikumiem. Varbūt jums ir cits viedoklis, mēs paskatīsimies, kā tas attīstīsies, bet komisija uh, neatbalsta un padomu neatbalsta neko tādu, kas neatbilst Eiropas likumdošanai un konkrēti, ja mēs runājam par fundamentālajām tiesībām. 16. pants, vairāki to minēja. Es ceru, ka es varu e, to E, salīdzinoši īsi apskatīt. Mēs domājām par to, mēs konsultējāmies ar juristiem, mēs apskatījām visu šo te juridiskā pamata jautājumu. Mēs zinām vēsturi, PNR, e, parlaments pret padomu par juridisko pamatu, uzsverot, ka likuma ieviešanā mērķis informācijas apmaiņā ir E, drošību pret terorismu un likuma ieviešanu. Un vesel, vecajā kārtībā trešais pīlārs tas bija, un mūsu juristiem šķita, ka pamatot, pa, juridiskais pamats ir 82. un 87. pantā par Eiropas Savienības darbību 16. pāns, kas ir specifisks juridisks pamats par datu aizsardzības, būtu juridiskais pamats un būs pēc zinām laika, kad būs pieņemta vispārīgā likumdošana par datu aizsardzību. Un Redings kundze teica, ka tas būs viens no prioritāriem projektiem tuvākajā nākotnē. Un tas rod 16. pantā juridisko pantu. Tā kā tas bija mūsu jurista viedoklis un padomas viedoklis, un tamdēļ, un ne, nes, neskatiet to kā politiski svarīgu, tāpēc juridiskais pamats 16. pantā netika iekļauts. Drošības pārāvums. Daži teica, ka vajag ekspertu viedokli, tas ir jūsu ziņā. Uh, Kā jūs risināt, ja pieņemat šos te konsultācijas. Kad es runāju par drošības pārāvumu, es domāju tā, ja tā ir premise visā šajā lietā, ka teroristu finansēšanas izsakojamības programma ir vajadzīga drošībai, varbūt nepieciešama drošībai. Uh, Ja tā ir, to var apstrīdēt, var ap, ja vēlties, bet mēs um, uzskatām, ka tas ir nepieciešams, tad nevajag, vajag kaut kādu laiku, lai, ka dati netiek pārraidīti. Un kas notiks, ja parlaments pateiks nē? Ja parlaments pateiks nē, es pieņemu, ka padome pēc parlamenta viedokļa paziņos ASV, ka nolīgums vairs nav spēkā un nestāsies spēkā. ASV senāta arī mm, kādreiz tas notiek, un viņi noteikti nebrīnīsies um, par nāciju līgu, piemēram, ja mēs atceramies. Uh, bet tas tātad nenotiks labi. Kas notiks praksē? Un es tagad tikai tā prātoju. Es varu pieņemt, ka ASV tā kā viņi patiešām uzskata, ka tas ir svarīgs jautājums viņu drošībai, viņi prasīs joprojām informāciju. Tātad viņi izmantos pārastos mehānismus par juridisko mm, eh, sadarbību, lai saņemtu informāciju no SWIFT. Es paskaidrošu, kāpēc mēs sakām šeit SWIFT. Uh, kāpēc tas nav minēts līgumā, tas nav nekas ļaunprātīgi domāts. Viņi atradīs citus veidus, kā saņemt informāciju. Tas iesaistīs šos te pilnvarojums eh, dalību valstī, kas visvairāk ir iesaistītas eh, šajās lietās. Uh, un Eiropas uh, likums par datu aizsardzību tiktu piemērots, bet kas netiks piemērots, ir tas šī te specifiskā datu aizsardzības pasākuma, ko ASV ir uzņēmušies, lai, lai savā valstī izsekotu, uh, veiktu izsekošanu. Un tas pazudīs. Visi noteikumi, ko mēs ielikām, uh, Eh, līgumā nebūs noslēgta. Tātad būs datu aizsardzības pārāvums, bet nebūs, nebūs tāda visaptveroša darbības līguma. Kāpēc Swift netiek minēts? Tāpēc, ka Swift nevēlas tikt minēts. Swiftam nepatīk šī te uh, atpazīstamība. Un tāpēc, un amerikāņi piekrita, ka, ka mēs izmantojam tādu veidu, lai organizācijām, ka mēs viņus apējam tā kā. Bet neviens nedomā, ka vajadzētu to paplašināt uz citām iestādēm. Mēs zinām, ka SWIFT eh, dominē pamatā šajā tirgu jau lielā mērā un ļoti labi to dara. Es nevaru komentēt visu par tulkošanas procedurāliem jautājumiem. Tulkošana ir patiešām kādreiz aizņem diezgan ilgu laiku. Uh, bet nekādas sazvērstības tur nav. Neviens negrib nevienu pazemot. Šī ir tāda delikāta institucionāla lieta, bet tātad trīs galvenās institūcijas Eiropas Savienībā un visi saprot, ka, ka tā, kad stājās Lisabona spēkā, ir arī delikāta situācija transatlantiskajās attiecībās, bet man liekas, ka jūs kā politiķi arī saprotat, ka mums visiem jāceņšas. Jūs, es neesmu politiķis, eh, pilnīgi noteikti. Labi, tas lai paliek. Bet es domāju, ka mums visiem savās funkcijās, savā darbā jāatrod tāds sakarīgs veids, kā virzīties uz priekšu, neradot iekšēju vai starptautisku krīzi. Tas tiesa, ka Um, Brugger, uh, tāda divu gadu līgums viņam uh, ar diviem ziņumiem. Tas jau parlamentā bija labi zināms, un līgums aprīlī beigsies šogad. Tāpēc skaidrs, ka tagad ir tas īstais brīdis. Neviens to īpaši nepasūtīja, lai kādu pazemotu, bet uh, pilnīgi dabiski, ka šajā laikā viņš veic otro izmeklēšanas kārtu un gatavo otro ziņojumu. Un mēs ļoti ceram, ka tas jums noderēs savā laikā e, savai informētībai, lai jūs varētu piekrist vai nepiekrist šim līgumam. Un ceram, ka tas jums palīdzēs pieņemt lēmumu par galīgo lēmumu, e, līgumu, kas tiks apspriests vēlāk. Es centos eh, runāt eh, īsi, iespējams, ka es visu neatbildēju. Šī ir patiešām. Šis ir tāds nolīgums, kas eh, ievēro jūsu rezolūciju no pagājušā gada, ņemot vērā jūsu izteikto viedokli un padome uzskata. Un komisija arī uh, E, uzskata, ka tas atbilst Eiropas likumdošanai un augstajiem standartiem e, fundamentālajās tiesībās. Nākamreiz centīsimies, lai būtu tas viss ietu gludāk, un mēs tagad labāk institucionāli esam gatavi tam. Taču pagaidām provizoriskais nolīguma piemērošana, tas tika uzskatīts par būtisku lietu padomē un arī ASV to uzsvēra. Un mēs uzskatām, ka tagad šis līgums ir jāvirs tālāk. Paldies, Fāla kungs, visiem paldies par smago darbu un paldies, ka jūs centāties to visu rezumēt, bet Butarelli vēl grib piebilst pusminūtu. Jā, un paldies tulkiem. Es piekrītu, ka parlamenta nepiekrišanas gadījumā noteikumi par datu aizsardzību un garantijām, ka tas varētu pazust, bet kā jūs jau teicāt, komunikācija nacionālā līmenī jebkurā gadījumā ir jāregulē ar nacionālajiem datu aizsardzības noteikumiem, kas jāpakļauj e, dažādiem citiem noteikumiem. Vis... Un un tas zināmos gadījumos varētu būt stingrāk kontrola nekā līdz šim. Tā kā ir vairāki vērtēšanas elementi. Vēlreiz paldies, mēs esam pārslēguši laiku, daudz pastrādājuši, paldies par sadarbību. Daudz paldies!